Liebe Kollegen, liebe Kollegen, würde ganz gerne die Sitzung. Dārgie kolēģi, es gribētu labprāt sēdi uh, atklāt, bet mums ir problēma, jo pirmais punkts, uz to vēl nav referents ieradies. Vai mēs varētu pamainīt kaut ko darbu kārtībā? Laikam arī to nevaram, jo arī citi vēl nav ieradušies no zāles. Vai mēs varētu vienkārši pieņemt, ka ziņojums ir prezentēts un viss kārtībā. Labi ideja, saka priekšsēdus laikam, savādāk nevaram. E, tad e, e, vācu valodā ir tāds teiciens, Übungmatin maistā vingrinoties, mēs mācamies vai kļūstam par meistariem. Nu jā, kā mēs tālāk strādāsim, kā ar ēnu referentiem nochmal einen Vorschlag machen. Äh, labi, vēl jauns priekšlikums. Vai mēs varam sākt ar 15. darba kārtības punktu? Marcinkeviča kunga ziņojums. Vai kādam, kāds domā, ka ar to varētu būt problēmas? Varam tā? Nu, tad mēs grozītu darba kārtību šādā veidā. Vienīgā problēma ir tāda, ka Madurelas kundze laikam šodien, šodien vispār nav Palians, Rivāzija, nezinu, varbūt ieradīsies, un tad viņi būs dusmīgi, ka mēs šo jautājumu izskatījām pirmo. I think Rivasi is not going to be here either. Morgen. Labrīt, sākam ar 13. darba kārtības punktu. Runa ir par Ēlera kungas ziņojumu uzbrukuma informācijas sistēmām padoms pamatlēmumu 2005 šķērs svītu 222 TI atcelšanu. Mums ir jāpasteidzās. Trīs darba kārtības punkti ir pirms balsojumiem jāizskata, un tāpēc drusku īsāk. Kristiāna, pasteidzies! Pēc tam, ka priekšsēdz bija tik eh, dāsnas vakardien ar mani kā ar referentu, un es tiešām arī gari izteicos, centīšos īsi izteikties tagad. Paldies par uzticību. Tas parādās laikam arī eh, tajā apstāklī, ka eh, neviens cits nav pieteicies runāt par šo man ziņojumu. Gribētu teikt, ka sadarbības starp dažādām komitējām ļoti svarīgi ir. Attiecībā šo ziņojumu, ziņojumu atbildīgā komiteja ir Lībe. Uh, Eh, un tā ir daļa no mūsu kopīgiem centieniem kiberdrošības stratēģiju izveidot. Mūsu komiteja šeit nav tik eh, ļoti iesaistīta, jo tiesiskais eh, pamats tā kā ir jau gatavs, bet ar referēn, ar ziņojumu sagatavotāju Holmēras kundze esmu runājis par to, ka mūsu uh, Eh, interesējušie jautājumi vēl tik ņemt vērā. Principā tā tad eh, tiesiskais ietvers kibernoziedzības apkarošanai, eh, un mēs meklējam veids, kā padarīt grūtāk apiet esošo likumdošanu. Un ir runa par track and trace, tad, tad um, par uh, kibernoziedznieku identificēšanu, kas ir diezgan sarežģīta tehnoloģiski iemeslu dēļ. Mēs vērsīsimies pret kiberterorismu un tam līdzīgi. Holmairas kundzes sagatavotais ziņojums ir eh, liels solis uz priekšu, ļoti svarīgs eh, kibernoziedzības apkarošanā, ņemot vērā, ka eh, kaitējums Eiropas uh, Savienības ekonomikai ir apmēram 200 miljārdi eiro, tā tiek lēsts, un tikai 32 uh, eh, apsūdzības ir celtas eh, tiesās uh, par kibernoziegumiem. Tādēļ mēs prasām savā atzinumā eh, viengabalainu ES e stratēģiju ši, šiem jautājumam, norādām uz ekonomiskiem riskiem, īpaši maziem vidiem uzņēmumiem. Tādēļ eh, viņi ir īpaši apdraudēti tādēļ, ka viņiem ir grūti aizsargāties, jo uh, Eh, aizsardzības pasākumi pret kibernoziedzību ir ļoti dārgi. Mēs norādām uz problēmu starptautisko dimensiju un nepieciešamību koordinēt mūsu pasākumus ar trešām valstīm, norādām uz ENIS un norādām uz arī detalizēt uz dažiem punktiem, kur ir runa par to, ka eh, šos jautājumus nevar risināt eh, pārliek vienkāršoti, jo datu izmantošana no kiber telpas ir arī e, e, ekonomikas, e, mm, nu, teiksim, biznesa darbības joma daudziem uzņēmumiem, kas nemaz nav noziedznieki. Tas var būt galvenais. Paldies par uzticību. Pa Paldies vārds kolēģi Menčū. Paldies, priekšsēdi. izsaka atbalstu Ēlēra kunga sagatavotam atzinumam, paldies par viņa darbu. Šī eh, tiesisko aktu pakotne ir svarīga, vēršoties pret kiber uzbrukumiem. Ēlēra kunga atzinumā lielākā daļa punktu, kas arī mums šķiet svarīgi, ir atspoguļoti kopumā. Tādēļ varam to atbalstīt. Arī vakardien runājot par Enisu, jau teicu, ka ir svarīgi, ka šī, ša, šis aģentūras pilnvars tiktu paplašinātas, lai tā varētu savu svarīgo lomu šādu uzbrukumu novēršanā eh, labāk pildīt. Sodu aplikšana, eh, uzlikšana it kā ir eh, vienkāršs pasākums, bet tas mums nepalīdz kibernoziedzību uh, mazināt, e, ja tas nav pietiekuši efektīvi. Paldies vēlreiz un atbalstam Elere kunga atzinumu. Paldies, citi nevēlas izteikties, vēl gan Madarēls kundze lūdzu atvainojiet. Sí, muchas gracias, eh, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es, priekšsēdētājs, gribētu tikai atgādināt to, ka šis direktīvas saturs ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienības ekonomiskai un sociālai attīstībai, un mums Briselē ir aktīvi jāpiedalās, lai varētu nodrošinot, kā jau tiks sacīts, pareizu mūsu informācijas sistēmu funkcionēšanu. Uh, Tas iekļauj pamat infrastruktūras, uz kuru balstās pašreizē informācijas sabiedrība, kas ir ārkārtīgi būtiski, lai varētu atvieglot mūsu politisko, ekonomisko, sociālo sadarbību. Un, kā jau sacīja iepriekšējais runātājs, cīņa pret kiberuzbrukumiem ir tikai daļa, lai gan ļoti svarīga, Eiropas Savienības stratēģijai, lai varētu nodrošināt mūsu tīklu un sistēmu uh, informācijas sistēmu dzīvot spēju. Tāpat arī nedrīkstam aizmirst to, ka e, uzbrukumi izraisā e, traucējums mūsu sistēmās, tieši tāpat tos izraisa cilvēciskas e, kļūdas. Ir skaidrs, ka jaunās IKT to e, apjoms pārsniedz valstu robežas, un tāpēc tuvināt likumdošanu dalībvalstu uh, kriminālu kodeksos attiecībā uz kiberuzbrukumiem un uzlabot tiesisko sadarbību un sadarbību starp attiecīgām lēmējiestādēm ir būtiski. Priekšsēdētāji esmu referente no savas grupas uh, uh, drošības un aizsardzības komitejā šim ziņojumam, un tāpēc es aprakstīšu dažus grozījumus, kurus iesniedzu šajā komisijā un kuru uh, mērķis ir uzsvērt to, cik būtiskas ir informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un attiecīgi nodrošināt mūsu sistēmu labāku darbību, lai nodrošinātu mūsu pilsoņu labklājību un atvieglot mūsu darbu. Otrkārt vēlos uzsvērt to, ka uzbrukuma informācijas sistēmām uh, Eh, notiek, eh, notiek bez kavēšanās un strauji, tāpēc ir nepieciešamas koordinētas darbības Eiropas līmenī. Un mums ir jārīkojās ņemot vērā mūsu pieaugušo atkarību no informācijas sistēmām. Treškārt, kā jau sacīju iepriekš, IKT E, pārsniedz valstu robežas, tāpēc ir nepieciešams koordinācijas darbu veikt Eiropas līmenī, bet ņemot vērā globālo raksturu uzbrukumiem, mums ir arī no Eiropas jāveicina starptautiskā sadarbība šajā jomā un jāmeklē globāli risinājumi. Ceturtkārt, tas ir mans pēdējais punkts, aicina veidot Eiropas kiberdrošības koordinatoru. Manuprāt, šīs priekšlikums ir ļoti nozīmīgs. Un arī jāapzinās, ka ir citas struktūras, kā jau to arī norādīja priekšējā runātāja. Vorsitzender im Interesse der Bütikofer kungs priekšsēdi, lai pātrinātu procedūrā mūsu, eh, eh, mūsu darbu, es gribētu savu runāšanas laiku eh, uzkrāt, ja tā varētu, to es nevaru atcerēties, saka priekšsēdus, es pārāk sarežģītu, vai vēl kāds grib runāt, nē, Elēr kungs grib runāt vēl, nē, komisija, nē. Līdz ar to esam izskatījuši šo darbu kārtības punktu, varam ķerties pie nākamā, 14. ES un Ķīnas tirdzniecību, iespējams līdzsver trūkums es un Ķīnas tirdzniecībā. Man jāsaka vēl, ka 11. oktobrī 2012. ir uh, grozuma iesniegšanas termiņš iepriekšim ziņojumam. Tagad 14. iespējams līdzsver trūkums es un Ķīnas tirdzniecībā. Kolēģis Žado ir e, referents un viņš ir klāt, dod jums vārdu. Merci et, et bonjour à tous. Uh... Paldies, labrīt visiem! Runājot par šo ziņojumu, Mums vēl nav desarnēza kundzes pašiniciatīvas ziņojums, lai nu kā. Bet gribētu teikt pāris lietas. Pirmkārt, dziļš līdzsvara trūkums starp Eiropas Savienību un Ķīnu ir līdzsvara trūkums, kas turpina padziļināties, īpaši preču ziņā. Eiropa ir. Uh, eksportētājs, kas ir ļoti izteikts. Un uh, par precēm mums ir uh, īstenas problēmas. Šīs problēmas, mūsuprāt, ir saistītas ar vairākiem aspektiem, kas saistīti ar institucionālo jomu. Eiropa nav īstenojusi skaidru rūpniecības politiku, tā nereti izturās atšķirīgi, uh, attiecībā pret Ķīnu. Ikreiz, kad ir Ķīnas valdības vizīte, katras valstu vai valdību vadītājs Eiropā ikreiz priecājās parakstīt dažas vienošanās, kas ir pārvērtētas miljārdu ziņā, bet tas nekādā ziņā nemaina Eiropas attieksmi, pieju pret Ķīnu. Ķīnai izdodas Eiropas līmenī mūs šķelt, un uh, tā kā nav Eiropas rūpniecības politikas un nav koordinētas pieejas attiecībā pret Ķīnu, tad tas neļauj attiecīgi rīkoties attiecībā pret izaicinājumiem attiecībā pret Ķīnu. Šajā mm, viedoklī mēs esam izcēluši dažus punktus. Pirmais tā ir koordinācija, kas uh, um, var balstīties tikai uz Eiropas rūpniecības politiku, kas joprojām pietrūkst. Otrkārt, joprojām ir svarīga problēma atšķirībās ekonomiskā, sociālā modeļa ziņā un darba ņēmēja aizsardzības jomām. Tāpat ir arī zināmākas problēmas, kas uh, vairāk atspoguļotas presē arī saistībā ar intelektuālo īpašuma tiesībām. Un šobrīd es domāju, ka ko darba komitejas arī viens no svarīgiem tematiem ir tas, ka netiek pilnībā ievērotas sociālās tiesības Ķīnā, kas arī veicina tirzniecības līdzsvara trūkumu starp ES un Ķīnu. Tātad šajā atzinumā mēs piedāvājam stiprināt varbūt tādu aizsardzības raksturu Eiropas instrumentiem, kas ļautu padarīt tirdzniecību ar Ķīnu taisnīgāku. Tā es domāju par sociālajām tiesībām, intelektuālā īpašuma tiesībām. Uh, sanitārā jomā, mūsuprāt, ir steidzami Eiropas rūpniecības politikas ietvaros, sava tirgus aizsardzības ietvaros, lai Eiropa padomātu par nosacījumu formu tirzniecībā ar Ķīnu, brīdī, kad im, daļa no importa, kas nāk no Ķīnas, neatbilstu mūsu mērķiem un mūsu standartiem klimata, sociālo, stā, sanitāro e, jautājumu jomā, kā arī intelektuālā īpašuma tiesību jomā. Un tad vēl ir arī tāds um, cits aspekts, kas ir svarīgs. Eiropa un Ķīna ir, varētu teikt, divi uh, kontinenti, kuriem nav daudz resursu, mums runājot par dabas resursiem, tas arī tika skarts, un es domāju, ka šeit, šeit ir arī šis resursu jautājums, eh, vīdi saudzējošā mm, eh, resursi, un eh, šis aspekts arī būtu jāattīst attīstībā attiecībās ar Ķīnu, un tad, kad mēs esam skaidri savā eh, jautājumos, tehnoloģiskajos jautājumos ar Ķīnu un no nu, citos, es domāju, ka te mums būtu arī jārosina attīstīt īstu partnerību ar Ķīnu. Tātad šeit ir secinājumi, kas ir visai nelabvēlīgi par to, kādas ir Eiropas Savienības spējas eh, attiekties ar Ķīnu, tāpat arī nav skaidras rūpniecības politikas. Uh, un um, mums ir jāstiprina mūsu aizsardzības noteikumi, vai runa būtu par darba ņēmējiem šeit vai Ķīnā, sanitārā aizsardzība, dāb, vides aizsardzība, intelektuālā īpašuma aizsardzība, un vēl ir arī mm, partnerības veidošanas jautājums, kas vidi aizsargātu un būtu taupīgi liks resursos, un tas mums būtu jāīsteno. Paldies! Sirsnīgs paldies! Debatēs pirmam dod vārdu kolēģim Grillo. Il ritardo, eh, non ho sentito la... Atvainojiet par kavēšanos. Es nedzirdēju visu žadokungu izklāstu. Es zinu, ka ziņojums lielisks, un es atbalstu Žado kunga pieju un izklāstu. Protams, Ķīna Eiropai ir nozīmīgs ekonomisks un tirsniecības partners, un attiecībām ir jābūt eh, labi izsvērtām. Bet ir vēl viens svarīgs aspekts, kas ir būtisks tirzniecīskām attiecībām un balstīts uz savstarpīgumu, legālu konkurenci un standartiem, ko notiekusi starp eh, PTO. Eh, intelektuālā īpašuma jomā, neraugoties uz jau lieliem soļiem, kas ir spērti uz priekšu Ķīnā, tomēr ir diezgan daudz problēmas attiecībā uz šo nosacījumu īstenošanu. Un es ceru, ka nolīgums starp Ķīnu un Eiropas Savienību, kas, kurā ir vairāk nekā 16 eh, miljonu eiro paredzēts šim nolūkam, palīdzēs izveidot dzīvot spējīgas un efektīvas sistēmas. Un tas ir nozīmīgi, lai varētu aizstāvēt Eiropas uzņēmumus, kas iek iepērk savus, kas iepērk ražojumus Ķīnā e, par attiecīgi zemākām cenām. Un, e, kā jau to norādīja jūnija ziņojumā komisija, ir jādomā par beztarifu barjerām, e, par tarifu barjeru atcelšanu, kas tiks piemērots Eiropas uzņēmumiem Ķīnas tirgū. ir īpašas likmes izeivielām, redzēmju metāliem, tāpat arī atsevišķi nosacījumā arī uzņēmumiem, kuri nevarēja piedalīties valsts iepirkumos. Un vēl viens būtisks ir grūtības investēt Ķīnas tirgū. Ļoti liela daļa Ķīnas tirgus ir slēgta ar ārējiem uzņēmumiem, ir grūtības ar investīcijām un nosacījumiem, kuru mērķis ir veicināt nacionālu uzņēmumu izpau, izveidi. Ir likumdošanas un notiekuma struktūra, kas nedod iespēju veidot patiesu e, taisnīgu tirzniecību starp Eiropas un Ķīnas uzņēmumiem. Un tālāk vēl viens būtisks e, punkts ir cilvēku tiesību jautājums. Zināms, progress šajā jomā ir vērojams, tomēr vides un sociālo tiesību ziņā ir nepieciešams ieviest jaunas reformas, lai varētu garantēt patiesu progresu un saprātīgu pro, uh, progresu. Tāpēc es iesniegšu grozījumu šajā sakarā Holas kundze. Paldies priekšsēdētāji, es gribētu piekrist iepriekšējiem runātājiem. Zināmas bažas ir eh, saistībā ar aizsardzības protekcionismu politikām, ko izmanto Ķīna. Es gribētu apsveikt vairākus punktus, it īpaši pozitīvo veidu, kā tiek skatīti e, redzemju metāli, un mēs paši varētu uzlabot savu e, vispārējo kopīgo stratēģiju pārstrādājot un atkal izmantojot šos metālus. Ļoti daudz, ko mēs varam darīt, lai at, e, tiktu vaļā no Ķīnas ierobežojuma problēmām. Taču trešā, trešais punkts manī izraisa lielas bažas, jo Eiropas Savienībām mēs. Um, lielā mērā gūstam labumu no brīvas tirsniecības attiecībā, un mums ir jābūt piesardzīgiem, lai mēs nereaģētu uz atsevišķām grūtībām Ķīnas sakarā, uzsākot paši protekcionisma modeļus. Es saprotu ļoti labi problēmu, kur pastāv ar e, precēm, kas atrodas apritē tirgū, kas ir zemstandarta preces, un kuru sniegums neatbilst tam, kas norādīts uz iepakojumu. Taču es gribētu ieteikt, lai tās pieejas vietā, ko piedāvā trešais punkts robežu ķersošanas nodokli, eh, konkrēti ieviest, lai mēs koncentrētos uz paši savu tirgus uzraudzību, kas ir samērā vāja, un mēs eh, esam daudz saņēmuši sūdzības no rūpniecības nozars pārstāvjiem par to, ka nepietiekam tiek darīts tirgus aizsardzībā. Un lai e, tiktu ievēroti mūsu paši noteiktie standarti. Viena no problēmām ir tā, ka tirgus uzraudzība ir dalībvalsts kompetence un ir grūti nodrošināt to, lai eh, visas dalību valstis eh, ieguldītu eh, pietiekam daudz resursu šajā jomā. Tāpēc mums ir jāsako pašiem tam, kā mēs varam uzlabot tirgus uzraudzību. Un jāskata, vai kaut ko mēs varam darīt Eiropas līmenī, lai nodrošinātu to, ka ik viena dalībvalsts, kas darbojas tirgu, piemēro standartus, kas ir noteikti, lai mēs varētu uzstāt uz uh, vienlīdzīgām tirzniecības attiecībām ar Ķīnu. Kolīga Hena. Paldies, kolēģis Helers. Paldies, priekšsēdētājs. Es domāju, ka ir tikai laiks vienāds vēl jau vairāk tāpēc, ka savā valstī esam komunistu vadītāji savā valstī. Par ko šeit ir? Un 2008. gadā, kad izcēlās starptautiskā krīze, pateicoties Eiropas parlamentam, ar ķīniešiem es varēju diskutēt par to, kas varētu, varēja notikt. Šajā brīdī Ķīnai bija 1900 miljārdu rezervas dolāru. Un Ķīnas parlamentā mums tiek skaidrots, ka uzsvars tiks likt uz iekšējo tirgu, tajā pašā laikā turpinot starptautisko tirsniecību pasaulē. Tagad ir 2011. gads, ir pagājuši trīs gadi. Krīze turpinās. Ķīnai ir 3000 eh, miljārdu rezervas dolāru tajā brīdī, kad Eiropas valstis ir gandrīz vai pilnīgā bezizejas stāvokļa, Ķīna ir savas rezerves ir trīs gadu laikā dubultojuši. Žadokungs, atbilde ir, mek, meklējam jūs pēdējā runā, kāpēc mēs nevaram nonākt ne pie kāda rezultāta. Tāpēc, ka iepriekš es uzstājos Inta komitejā, kur man tika sacīts, sacīts ka visu izlemj tirgus, bet Visi, kuriem ir tirsniecības attiecības, kas tirgojas ar Ķīnu, ir ņēmuši kapitālu Eiropā, lai investētu Ķīnas eh, rūpnīc, rūpnīcās un importētu šeit preces. Šodien uh, mūsu teritorijā notiek nepārtraukt atpakaļ kāpšanās, un kāpēc mums nebūs patiesa Eiropas rūpniecības, kas gan varēs reaģēt uz Eiropas teritorijas vajadzībām, lai strukturētu Eiropas teritorijas lai, e, un to vajadzības, lai finansētu mūsu tirgus, lai mēs varētu veidot pašu savu konkurētspēju rūpniecību. Mums nekad neizdosies sakārtot ne tikai nodarbinātības, bet arī sociālās problēmas un attiecības ar Ķīnu. Un tā ir pilnīgi taisnība, un es to sacīju Inta komitejā, un ka tomēr ir nepieļaujam tas, lai mēs vēl aizvien neko neteiktu, lai eh, kamēr viena valsts, kas tirgojās un e, neņem vērā nevienu noteikumu, ne gan eh, pārtiecībos patentiem, ne gan darba organizācijas noteiktos tāpēc, ka visas valstis šeit, Eiropas valstis piedalās, pirmkārt kādā veidā ražojot Ķīnas teritorijā un rapatriējot tādā vai citā veidā izstrādājums, kas ir ražoti ar Eiropas patentiem un pārkāpjot visus startautiskos noteikumus. Atšķirības starp ražošanas un pārdošanas cenām ir tik milzīga, ka spēle ir tā vērta, peļņa ir milzīga un ir pilnīgi nepieciešams gan nodarbinotībai, gan rūpniecībai, lai mūsu teritoriālās struktūras varētu gūt labumu no taisnīgas uh, atguvuma struktūrētā politikā, no rūpnieciskas politikas, un lai mēs visu pateiktu pilnīgi skaidri. Jā, ir jābūt konkurencei, jā, ir jābūt taisnīgai, līdzsvarotai konkurencei, un nevis konkurencei, kas ir balstīta uz skrāpšanos un noteikumu, starptautisko noteikumu neievērošanu. Frau Kollegin Hibner. E, dziękuję bardzo, dziękuję e, koledze e, Żadem za. Paldies, priekšstādātāji kungs, paldies kolēģiem. Es pateicos Žadū kungam par atzinumu, kas tika sagatavots. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Ķīna ir liela valsts un kā tirdzniecības partners nav tas vienkāršākais. Eh, nav viegli eh, no viņiem panākt godīgu konkurenci, un godīga konkurence tehnoloģija transfers nav īstenojami, kamēr šī valsts nepieturās pie mūsu noteikumiem. Es piekrītu iepriekšiem runātēm, ka mums eh, vispirmām kārtam jau ir vajadzīga Eiropas rūpnieciskā politika. Mums ir jārunā skaidri vārdi. Vai mēs gribam attiekties pret Ķīnu kā pret partneri, ar kuru mēs dažādas uh, problēmas atrisināsim, jeb šo eh, skatīt tikai kā tirgu, kā noiet tirgu mūsu izstrādājumiem. Vai arī kā ražotne, kur ražo viss Eiropā uh, patērētās pretas. Uh, un daudzi uzņēmumi aiziet no Eiropas ražotāji, tāpēc, ka šeit grūti ražošanai apstākļi, pirtspēja Eiropā nav tik liela, bet darba spēka izmaksas ir gan lielas, tāpēc mums jādomā par to, vai ķīnieši ievēro mūsu noteikums. Ķīnieši vēlas ražot tā, kā viņi to dara, Un tad ir jāuzdod jautājums, vai viņi var būt mūsu partners, vai mēs varam pārdot savu tehnoloģiju patents ķīniešiem, un tad attiekties pret Ķīnu kā pret tirzniecības partneri. To var darīt tikai tad, ja Ķīna ievēros mūsu noteikumus. Pat laban, manuprāt, mūsu ārpolitikai ir jābūt ļoti pārdomātai, jo ar konkurenci vien mēs politiskas problēmas neatrisināsim. Vienmēr saka, ka jā, tirdzi, tirgosimies, tirgosimies, bet ir taču tā. Ķīnieši nav īsti lojāli norunātajam. Viņi nodarbojas ar dempingu daļēji, izmantojot ES firmu izstrādātas tehnoloģijas, es domāju, mums šī praksa būtu kaut kā jāpārtrauc. Kolēģis Webers. Um, la delegation. Euh, Eiropas Savienības Ķīnas delegācija, kurā esmu priekšsēdētāja vietnieks, pirms desmit dienām uzņēma Ķī Pekinas tirzniecības kameras pārstāvjus. Uh, Tie ir cilvēki, kas pre, praktiski pārzina Ķīnas ekonomiku un tajā ir ikdienas iesaistīti. Ko viņi mums saka? Viņi teica, ka par spīti milzu iespējām, kādas ir Ķīnas tirgu Eiropas uzņēmumiem un eh, šiem uzņēmumiem ir jāapmierinās ar to, kādas ir iespējas šajā tirgu. Un pēc desmit gadiem Ķīna varētu ies. Pirms desmit gadiem Ķīna iesaistījās Pasaules tirzniecības organizācijā un daudz no solījumiem tika turēti. Ķīna tagad ir otra lielākā ekonomika pasaulē ar 11% starptautiskās tirniecības. Tās uzņēmumi ir vadošās pozīcijās vairākās nozarēs, arī E, saules bateriju jomā, bet tāpat ir arī daudz solījumu, kurus tā ir attālinājusi un nekad nav arī ieviesusi par spīti uh, regulējumam, kas uh, mainās un administratīvajām normām. Ķīna spēlē dubultu spēli, kas nekādā ziņā nav pieņemama. Uh, saskaņā ar šo spēli tajā tā gūst pilnībā uh, ieguvumus no tirgus atvērtības, bet tajā pašā laikā ierobežojot um, mūsu uzņēmumu pieejamību viņiem. Un eh, tā tas ir dažādos sektoros, kas, kurus Pekinas valdība ir nu, definējusi kā strateģiskus. Uh, uz 22 tūkstošiem licenšu, kas piešķirtas kopš 2001. gada, tikai 14 ir tikušas piešķirtas ārvalstu uzņēmumiem banku sektorā. Operatori, kas nenāk no Ķīnas, tie aizņem mazākā 2% no tirgus. Celtniecībā neviens ārvalstu uzņēmums nav saņēmis atļauju piedalīties Pekinas uh, Uh, Olimpisko spēļu celtniecībā, un joprojām nevienam nav pieejas publiskajam tirgum. Tāpat ir piemēra arī dzelzceļa jomā. Te jau ir uh, redzama aptuvenā problēmas apmēri, un uh, rezultātā mēs nonākam pie milzīga tirsniecības deficīta, kas desmit gadu laikā ir gandrīz trīskāršojies. Uh, kas 2010. gadā ir sasniedzis 170 tūkstošus miljārdu. Un tas attiecas uz visām dalībvalstīm, tostarp arī Vāciju, kurā arī šīs, um, šīs bezdibenis ir um, krietni padziļinājies 2010. gadā. Te nevajadzētu būt izbrīnīties par to, kāds ir publika lielākas bāžas šajā situācijā. Eiropas Savienībā ir iespēja cīnīties ar vienādiem spēles noteikumiem ar Ķīnu. Neaizmirsīsim, ka esam pirmais Ķīnas tirzniecības partneris. Līdz ar to vajadzētu prasīt stingru. Um, Ķīnas ehm, reorientāciju, īpaši šajā ekonomikas situācijā. To vajadzētu balstīt uz diviem pamatiem. Pirmkārt, tirsniecības līdzsvaru un otrkārt tirzniecības nosacījumu savstarpējību. Taisnība tirzniecība ir balstīta uz diviem principiem - savstarpējības principu un līdzsvaru. Abi divi ir cieši saistīti, un mēs nevaram atvērt durvis mūsu tirgūm, neprasot, lai arī ķīnieši darītu to pašu. Uh, tāda, ka Ķīnas premjerministrs Venž Žabau draudzīgi, bet uzstājīgi prasa, lai Eiropas Savienība spērtu soli, lai piešķirtu viņa valstī tirgus ekonomikas statusu pirms 2016. gadā paredzētā termiņa. Eiropas Savienībai būtu šajā brīdī jāieņem stingra pozīcija tirzniecības e, deficītu ziņā. Ir jābūt stingrai pozīcijai, tas ir jāizmanto un vienmēr ir jāraugās tā, lai mēs atteiktos no šīs um, atsvešināšanās pozīcijas, lai mēs nenonāktu uz negatīvā savstarpējībā un uh, ir jābūt eh, pozitīvai savstarpējībai, tā lai būtu labāka pieeja mūsu uzņēmumiem, viņu tirgumu. Visi ir tajā ieinteresēti, bet reizēm vajadzētu nedaudz arī izdarīt tādu grūdienu, un pretējā gadījumā mēs uh, visi būsim zaudē, zaudētāji, un es domāju, ķīnieši šajā gadījumā būs viensprāts. Kolēģis Beauty Coffers. Paldies priekšsēdētājiem. pirms šeit izveidojas tāda protekcionistiska vispārtīga koalīcija, es gribēju, eh, ka šāda stratēģija varētu mums dot panākums. Protams, ir grūtības, ir pamatota kritika, ir arī klišejas, piemēram, attiecībā uz intelektuālā īpašuma aizsardzību. Visi, kas šo jautājumu ir pētījuši ilgstoši, Eh, apliecina, ka Ķīnā ir pozitīva attīstība šajā jomā bijusi, nevis tādēļ, ka mēs čīkstam un sūdzamies, bet tādēļ, ka Ķīnas, ķīnieši paši ir sapratuši, ka tā ir viņu uzņēmuma interesēs uh, lieta, uh, ja viņi negrib, ka citi viņus izmantot. Ir arī pozitīva attīstība attiecībā uz uh, konkursiem, ko rīko valsts iepirkuma konkursiem, ASV izdevi, kas būtu panākums nesen. Uh, Tā tad nebūsim vienpasīgi, vienpasīgi eh, skatīsimies reālāk un objektīvāk. Apusējības princips tā dēvētais ir strateģiski muļķīgs. Tas ir tāds, eh, tā ir tāda izkārtne, bet ja runā par to, kā to implementēt, mēs neko daudz negūstam. Man šķiet, ka būtu labi ja mēs kā komiteja uh, eh, sarīkot kādu uzklausīšanu ar cilvēkiem, kas tiešām kaut ko saprot no šiem jautājumiem. Uh, eh, Žadokungs vēlreiz vēlties runāt. Protams. Es domāju, ka tās ir interesantas debates, un mums nevajadzētu ņemt vērā to, ka mēs esam intra komitejā un nevis intā. Tas ir vienmēr nedaudz sarežģīti tirzniecības un rūpniecības aspektos, tāpat arī rūpniecībā un uh, Citur um, tas, šīs normas ir svarīgas. Es um, dzirdēju rūpes, kuras Hall kundze minēja par to, ka ir jāsaglabā tirzniecības dinamika, mm, no kuras labumu gūst mūsu patērētāji. Vienīgās rūpes, kas mums šajā mm, domā, šajā jautājumā ir, ir tas, ka mēs esam aizmirsuši darba ņēmējus, klimatu, klimatu, sociālās tiesības, vīdi. Mm, tas ir tas, kas arī balsta starptautisko kopienu un pašreizējā krīze Eiropā un arī citur ir krīze tieši šai sistēmai, kurā tā vietā, kad mēs teicām, ka mēs uh, um, palīdzētu pārtērētājiem. Beigās mēs pārtērējām resursus un rezultātā mēs nemaz nezinām, kas ir pamatā mūsu kopienai, mūsu sabiedrībai. Runājot par savstarpējību, ir ideja par to, ka ķīnieši izmanto atvieglotu pieeju Eiropas tirgiem un ka mums savukārt ir grūti uh, viņu tirgu. Un um, mums ir jādara tā, lai ķīnieši arī piedāvātu mums to savos tirgos, ko mēs viņiem piedāvājam savējos. Kāds, kāda būs konkurēt spēja starp mūsu divu tipu ekonomikām šādā situācijā? Ja es sasaistu daudzpusējības uh, principu ar ar pašreizējo situāciju. Ir e, atšķirīga e loģika Ķīnas un ASV pozīcijā, pārsvarā ir e, starptautiska apspriešanās par klimatu. Ja mēs palūkojamies cilvēktiesību jomā, tad es šodien uzskatu, ka Ķīnas modelis neattīstās pietiekami ātri sociālo tiesību aizsardzībā. Uh, un tas izmanto sociālo tiesību izmantošanu, lai sastādītu konkurenci Eiropas uzņēmumiem un Eiropas ekonomikai. Ja mēs skatāmies uz valūtas jautājumu, kas nav itre jautājums, tad es teiktu, ka G20 ir pilnīgi neefektīvs un nespēja risināt Ķīnas valūtas jautājumu. Būsim nopietni, ja G20 vai G8 nolemtu kaut ko, kas tiešām piemērotos reālā dzīvē, tad mēs par to uzzinātu. Ja Sarkozī kungs vāda G8 vai G20, tas nenozīmē, ka uzreiz viss mainīsies, nekas nav mainījies. Un ko es vēlos ar to visu teikt, ka brīdī, kad Eiropa ir lielākais tirgus pasaulē, tam par spīti vai arī nē, daudzpusējībai vajadzētu veicināt konstruktuālisma veidošanu un varbūt Eiropai vajadzētu tādējādi definēt standartus un savstarpējība, tāpat kā līdzsvarota tirzniecība, būs vērtīga tikai tad, ja Eiropa spēs definēt stingrus standartus saviem partneriem eh, brīdī, kad ir runa par klimatu, valūtu, sociālām normām un citiem. Paldies, eh, kolēģi. Henens un Webers ir pieteikušies īsi uzstāties. Dod jums vārdu. Mēs esam sanākuši kopā paust dažādus viedokļus. Tas ir mūsu spēks. Un atsevišķās nostājās mēs esam ar pretējiem uzskatiem, kā sacīja Butikofer eh, kungs. Varbūt vajadzētu organizēt uzklausīšanu ar cilvēkiem, kas saprot šo tēmatu. Es eh, aicinu viņu to paturēt spēkā pretējā gadījumā. Evībā. Mēs ne pie kā nenonāksim. Arī es runāju par Butikoferu kungu uzstāšanos. Savstarpīgums nav muļķīgs princips. Ko nozīmē savstarpīgums? Ja ķīniešiem ir tiesības eh, būvēt eh, autoceļu eh, polijās no Varšavas uz Vroclavu, tad Eiropas uzņēmumiem ir jābūt ar tiesībām veikt tādus pašus darbus Ķīnā. Ja ķīnieši var e, nopirkt Volvo vai Sābu, tad Eiropas uzņēmumi ir jābūt ar tiesībām būt ar vairākumu Ķīnas autobūves uzņēmumos. Šodien tas nav iespējams. Jeb kurš, neviens eiro e, auto rūpnieks nevar iegūt vairāk par 50 vai par 49 procentiem. Uh, Un tā tad vai nu atstāsim visu kā ir un redzēsim, kas notiek pēc desmit gadiem, vai arī darīsim kā ķīnieši un amerikāņi, eh, pratīsim sevi aizstāvēt. Un es aicinu eiropiešus sevi aizstāvēt. Šeit nav runa par naidīgumu pret ķīniešiem. Es saprotu, ka šeit ir runa par pasakainu tirgu, es neaicinu uzgriezt tam muguru, bet nebūt naiviem un rīkoties ar zinām realismu un dinamiku. Danke sehr! Paldies! Grozījuma iesniegšanai termiņš 13. oktobrs, tātad e, nākamnedēļ ceturtdien, pulksten 12. Nākamais punkts. Eiropas kaimiņu attiecību politikas pārskatīšana. Referents ir kolēģis Mārcinkievičs lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēd. Reģionālas pieejas pastiprināšana Eiropas kaimiņattiecību politikā ir svarīgs mērķis. Dienvidu dimensijas stiprināšana ir uzskatām par svarīgu. Tajā skat, kā šīs politikas integrāla sastāvdaļa. Sadarbība dažās nozarēs ar kaimiņu attiecībām attīstās, īpaši energo jautājumos, atjaunīgā enerģi, atjaunīgās enerģijas jautājumos un klimata aizsardzības jautājumos, un šī sadarbība ir jāturpina stiprināt vēl vairāk. Vidusjūras Savienības sadarbība ar es ir svarīgā energo, no energodrošības viedokļa un dabasgāzes piegāžu un tam līdzīgi. Mums jārūpējas par atomspēkstaciju drošību, energo piegāžu drošību. E, tādēļ ir arī jāsarūpē vairāk parakstu par energo savienību. Eiropas Savienībai jāsadarbojas arī ciešāk saviem kaimiņiem attiecībā uz pētniecību, inovācijām, uz lifelong learning mūža ilgās mācīšanās programmas pamatu. Es arī saprotu e Eiropas komisijas paziņojumu. piešķirt papildus līdzekļus, e, kas prasa es kaimiņu attiecību politikai. Ceram, ka šīs papildu atbalsts ļaus mums arī ar saviem austrumu un dienvidu kaimiņiem labāk sadarboties. Gan nacionālā, gan reģionālā līmenī. Kondicionalitātes ieviešana, priekšnoteikuma izvirzīšana tirdzniecības attīstībā ar kaimiņiem ir svarīga, mums jānosprauž ambiciozi mērķi, gribētu vēl piebilst to, ka Polijas prezidentūras laikā Eiropas komisijai būtu jāsāk kaimiņa attiecību politikas jaunas pies izstrāde, balstoties uz principu, kas vairāk grib saņemt, tam vairāk arī jādod. Kaimiņu attiecību politika dod sniedz lielu labumu mūsu kaimiņiem austrumos un dienvidos, bet tad arī viņiem ir jāpietuvojas ES normām. Paldies un uh, uh, ar lielu interesi klausīšos debats. Paldies, vārds Rērda Manuēl. Kolēgas. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Arābu pavasaris paskaidri norādīja, ka Eiropa ir jāpārskata ar politika un jāatbalsta patiesas demokrātijas. Mēs atbalstam demokrātiskās reformas, un tās būs ar panākumiem tikai tāds, ja mēs veidosim uh, integrēta stratēģija, kas patiesi atbalsta ekonomisku modeli, kurš spēj samazināt sociālās nevienlīdzības un radīt darba vietas. Tāpēc itre atzinums šajā sakarā, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiska. Ļoti rūpīgi es izlasīju referenta atzinumu projektu un piekrītu, ka tā joma, kur ir vislielākais izaugsmes potenciāls eh, mūsu kaimiņu attīstībai, ir atjaunīgās enerģijas un gāzi. Bet, lai tas notiktu, mums ir jāatbalsta tie projekti, kas eh, atbalsta jaunus ienākuma avotus un nodarbinātību vietējā līmenī, kas atbalsta infrastruktūras mūsu kaimiņu valstīs un dod iespēju attīstīties. Eh, šī, šajās valstīs jaunam rūpniecības sektoram. Šeit arī es piekrītu referentam. Un arī izpētes jomā, ko es eh, runājot. Mana grupa aicina palīdzēt veidot darba iespējas, veidojot kopēju eh, zināšanu un inovāciju telpu. Un viss Eh, un viens no nozīmīgiem eh, jautājumiem šeit ir sadarbība izglītības ziņā tajās kaimiņu valstīs, kas ir iesaistījušās asociācijos procesos, un tas ir ārkārtīgi būtisks, būtiska kaimiņa attiecība procesas sāstāvdaļa. Tāpat arī uzņēmumu sadarbība ir ļoti E, nozīmīga. Lai var veidot brīvās tirsniecības zonu, mums ir nepieciešams e, veidot standārtu konverģences zonu un apmainīties ar noderīgu informāciju pār uzņēmumiem un tirsniecību. Tīpaši šeit ir jāuzsver mazie vidēji uzņēmumi. Priekšsēdētāji, tie ir iemesli, kāpēc manā grupā grib apstiprināt e, tādas svarīgas iniciatīvas kā Eiro vidusjūras mehānisms, lai atvieglotu tirsniecību kā arī iniciatīvu, kas ir veltīta MVU eh, Austrumu asociācijas eh, jomā. Jā, danke sehr, gibts. Paldies. Vai komisija vēl grib runāt? Nē, Marcinkevičs kungs, vai jūs vēl gribat ko bilst? Arī nav nepieciešams. Labi, tad arī šo darbu kārtības punktu varam uzskatīt par izskatītu. Grozījumi jāiesliedz līdz 27. Eh, decembra pulksten, eh, oktobra pulksten 11. Un tagad mums ir uh, iespēja mazu pārtraukumu, 2-3 minūtes līdz balsošanai, nu ne, varbūt ar ne, jo pulksten desmitos tiešām precīzi sāksim balsošanu. Okay. Perhaps we can start again. Varbūt mēs varam atsākt darbu. All on board. All cards on. Vai visi ir gatavi, vai visiem ir kartītes? Balsošanas kartītes iekārtas darbojas. Oh, ladies and gentlemen. Not so much people today. I think. Good luck. <laughs> Nee, <laughs> aber auch für die Maschine. <laughs> aber gut, dann machen wir den Test beim ersten Änderungsantrag. Gut, liebe Kollegen, liebe. Dārgie kolēģi, vai mēs varam sākt? Loģiski sāksim ar pirmo balsošanu, kā jau parasti. Izdevās jūs pārsteigt. uzņēmuma pētniecības centra augstsko dalība likvidēšana pārteicās priekšsēdz dalība Eiropas atoma enerģijas kopienas pamatprogrammas netiešās darbībās no 2013. gadam. E, Ziņojums e, četri, kas ir Bžažinas ziņojumi, bet lūdzu ievērojiet pareizi secību, citā būs problēmas. Vai viss ir balsošanas skatīts paņemšu, vai kāds nav? Kārtīts visiem ir? Vienam ir problēma tad to skaitīsim atsevišķi. Bžežinas ziņojums pirmais. 73. Sākam ar 4. pantu. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. Pirmais grozījums. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Otrais grozījums. Par. Pret atturās pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturās pieņemts. 13. grozījums par, pret, atturās pieņemts. Dalītais balsojums par 14 grozījumu pirmā daļa par. Pagaidiet, Džāls Čičestram ir problēma. Priekšsēd. Es mēģinu saprast, pa kuru no četriem džežins ziņojumiem mēs tagad balsojumu. kaut kā nesaskan ar man dosie norādīto secību, tāpēc lūdzu jums palīdzību. Mēs tagad pa pirmo eh, no viņa ziņojumiem balsojam, tas ir 73. Uzņēmuma pētniecības centra augstskola dalība Eiropas atomēģijas kopienas pamatprogrammas netiešās darbībās eh, no 2012 līdz 2013 gadam. Viss skaidrs? Tad? bet mēs balsojums neatkārtosim. Viss kārtībā. 14. grozījums. Pirmā daļa. Pret. Atturs. Skaidrs. Otrā daļa. Par. Pret. Atturās noraidīt. Ceturtais grozījums par. Pret. Atturās pieņemts. 15. grozījums par pret atturas pieņemts. Blokā 16, 17, 18, 20, 21 pār pret atturas noraidīts. Piektais grozījums pār. Atkal problēma. Fordas kundze. Kāda jums ir problēma? Ļoti atvainojos, bet mums ar balsošanas sarakstu laikam nav kārtībā, nav šī secība. Tas ir 73. At the number of the list, that's the Brezina report. Varbūt kāds var palīdzēt. Žežinas kungs, varbūt jūs variet palīdzēt saprast kolēģiem. Sind wir soweit? Vai esam gatavi? Machen jetzt eine Liste nach der anderen. Tagad uh, mēs strādājam tādā secībā, kā rakstīts darba kārtībā. Also wir machen's Tātad tieši tajā secībā, kā ir darba kārtībā, un tur ir smuki skaitļi arī pierakstīti. Ja jums ir problēmas ar lasīšanu, ņemiet vienkārši šos numurus dažreiz tad ir grūtības. Bet lūdzu, nesaskaitiet kopā, labi, labāk nejaukšu jums galvas. Ok. Labi, nu tad turpinam. Tagad esam jau tikuši līdz apsvērumiem. Piektais grozījums pār, pret, atturas, viss skaidrs. Sestais pār, pret, atturas, pieņemts. Septītais pār, pret atturas pieņemts. 8. par pret atturas pieņemts. 9. par pret atturas pieņemts. 10. par pret atturas pieņemts. 11. par pret atturas pieņemts. Un tagad kop, balsojums par visu elektronu. Sākam balsot. And Un beidzam balsot. Pieņemts. Klods Tūrmes vēlas runāt. Tev nepreizais saraksts? Nē, man ir pareizais saraksts. Bet man balsošanas kartīte vēl e, e, ir ceļā. Es būtu balsojis pret. Labi, vēl viena balss pret. Jūs pār vai pret? Man arī nav kartīts, bet es pār. Saka Madurella. Riera Madurella. Labi, tad divi vēl pār un viens vēl pret. Nākamais Bžežinas saraksts. 11. grozījums par, pret, atturs noraidīts. 15. par, pret, atturs noraidīts. 16. par, 16. es sacīju angliski 16. Perhaps if you have problems, do what I say. Please follow me, no? Ja jums ir problēmas, mēģiniet vienkārši sekot tam, ko es saku. Tas ir dokuments, kura kods beidzas ar 70 trīs, ja jums ir problēmas. Uh, Mr. Royal, the problem we... Royal kungs. Problēma ir tāda, ka mūsu balsošanas sārakstam ir citas secība, kā jūs balsojam, un tādēļ mums ir grūti sekot. Well, Tā nav mana problēma, saka priekšsēdis. Ja grupām ir cits saraksts, atvainojiet, es strādāju tādā secībā, kā tas ir darba kārtībā, tikai tā es varu, pretējā gadījumā jau te būs galīgs uceklis. No, no, no, please. Now uh, first. Uh, your, uh, because it is uh, voting. Komitejas uh, balsošanas saraksts kāds ir oficiālais itre. Ja jums ir problēmas, man ļoti žēl, bet ja jūs nesprotiet secību, tad sekojiet man. Bžežīnas kungs, jums nav jāuztrauc, tā nav jūsu atbildība. Mēs tieši pēc darba kārtības strādājam, eh, eh, ko arī padomas sekretariāts sagatavoja. Neuztraucieties saknozās. Un tagad vēl dodam vēlreiz vārdu Džēlsam Čičesteram. Es ļoti labprāt uzticos Bžižinskunga vadībā šajā jautājumā, bet es saprotu, ka īstā problēma tāda, ka sekretariāts nenosūtīja mums oficiālo balsošanas sarakstu. Un tādēļ Tas ir radīt pamatu šim apjukumam. Es saprotu, ka citām grupām ir tā pati problēma. Tādēļ es baidos, ka sekretariāts ir atbildīgais par šo problēmu. Labi tad, eh, ja mums tas palīdzēs, tad es teikšu, ka sekretariāts ir vainīgs, bet es jums jau atvainos uzreiz, bet vienkārši jātiek uz priekšu. Labi, visi piekrīt ļoti labi. Eh, nu, vai arī varam teikt tā, ka es esmu vainīgais. Es gan neesmu šo sarakstu iepriekš redzējis. Es esmu atbildīgs. Bet tad tagad turpinam. Lūdzu. 073. Piekrītiet. Es runāju par dokumentu, kuram kods beidzas ar 073. Pirmais balsojums ir e, tagad e, viss kārtībā, otrais jau arī ir nokārtots, tagad trešais. 16. grozījums par, pret, atturas. Nu, viss taču e, labi darbojas noraidīts. 17. grozījums. Nē, pirmais grozījums. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 17. pār, pret atturas noraidīts. 18. pār, pret atturas noraidīts. 19. pār, pret atturas. Vai drīkst tāt vēlreiz redzēt, kā tas ir? Kas ir par 19. pret atturas pieņemts? Otrais pār pret atturas pieņemts, trešais pār, pret atturas pieņemts, dalītais balsojums par 21. daļu pār, pret atturas pieņemts, otrā daļa pār, pret atturas noraidīta. 21. pār, pret atturas noraidīts, Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par atvainojiet, atkrīt. 23. ir atsaukts, 24. 24. par 24. 23. ir atsaukts. Un tad pa 24. Kas ir pa 24. Pār pret. Atturs pieņemts. 5. pār. Pret. Atturs pieņemts. 25. pār. Pret. Atturs pieņemts. 26. pār pret atturas noraidīts. 27. pār pret atturas noraidīts. 6. pār pret atturas pieņemts. 28. pār pret atturas pieņemts. 7. pār pret atturas pieņemts. 29. pār pret atturas pieņemts atturas noraidīts. Astotais par, pret, atturas pieņemts. Devītais par, pret, atturas pieņemts. Desmitais par, pret, atturas pieņemts. Trīsdesmitais par, pret, atturas pieņemts. Trīsdesmit pirmais par, pret, atturas noraidīts. Trīsdesmit otrais par, pret, atturas pieņemts. Trīsdesmit trešais par, pret, atturas pieņemts 34. pār, pret, atturas pieņemts 35. pār, pret, atturas noraidīts 36. pār, pret, atturas noraidīts 12. grozījums pār, pret, atturas pieņemts 13. pār, pret, atturas noraidīts 14. pār, pret, atturs pieņemts. Un tagad kopīgais balsojums, bals, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Un pieņemts. Nākamais balsojums ar numuru 74. Arvien raitāk mums rīt darbs, jūs jau balsojums varēsiet pašvadīt. Trešais grozījums pār pret, atturs noraidīts. Desmitais pār pret, atturs noraidīts. Vienpadsmitais pār pret, atturs noraidīts. 12. atsaukts, 13. pār, pret, atturas, noraidīts, 14. ar mutisko grozījumu pār, pret atturas pieņemts. Cavēlas kundze. Pirmkārt, 12. nebija atsaukts, tam vajadzētu joprojām būt balsojumā. Tur ir, es to neats, neesmu atsaukusi. Nu, tad balsosim jūs pati to lēmiet. Tātad balsojam arī pa 12. Visi saprotam? Visiem ir nepreizējais saraksts. 12 pār. Pret atturas sarežģīti, bet es teiktu, ka laikam pieņemts. 15. pār. Pret atturas noraidīts 16. pār. Pret atturas noraidīts 17. atkrīt 18. pār pret atturas noraidīts. 19. atkrīt. 20. pār pret atturas noraidīts. 1. pār pret atturas pieņemts. 21. pār pret atturas noraidīts. 22. pār pret atturas pieņemts. 23. pār, pret, atturs noraidīts. 24. dalītais balsojums, pirmā daļa pār, pret, atturs noraidīts. Otrā daļa pār, pirmā daļa pārbaudam elektroniski. 24. sākam balsot. Beidzam balsot. PPE viens pa daudz ir balsojis. Vienkārti ņemiet laukā. Pieņemts. Nē, piedodiet, noraidīts. Piedodiet, piedodiet. Noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 25. dalītais balsojums. Pirmā daļa pār, pret, atturs, noraidīts. Otrā daļa pār, pret, atturs, pieņemts. 20. Eh, Klodturmas. Otrajā daļā jums vajadzēja mutisko grozījumu eh, nolasīt, pret to bija daudz, jā, jums ir pilnīgi taisnība. Otro daļu atkārtošu vēlreiz. Tas ir ar mutisko grozījumu ā, es saprotu, mēs nedrīkstam par to balsot, jo jūs noraidiet mutisko grozījumu. Līdz ar to mutiskais grozījums nav pieņemts tāda dzīve. Un tad mēs balsosim par otro daļu bez mutiskā grozījuma. Pareizi? Visi saprotam, kas te notiek. Otrā daļa bez mutiskā grozījuma. Kas ir par? Pret. Atturs noraidīts. 26. par pret, atturas noraidīts 27. pār, pret, atturas noraidīts 28. pār, pret, atturas pieņemts 4. grozījums pār, pret, atturas pieņemts 5. pār, 6. Pār, pret, atturas pieņemts, noraidīts 6. pār, pret, atturas pieņemts 7. pār, pret, atturas pieņemts, 8. par, pret, atturas pieņemts, 9. par, pret, atturas pieņemts, un tagad kopīgais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Viens EPP pa daudz balsos. Lūdzu, atkārtojam. Viens izvilks kartīti jau noticis, tik ātri es pat nevaru sekot līdzi. Arī e, pieņemts ceturtais brīžīnas ziņojums, 72. E, sākam ar devīto grozījumu, Holas kundze. Mirkli lūdzu, Holas kundzei vārds. Jā, es tikai gribēju jautāt, gribēju jums lūgt, ņemt vērā, ka man ir mutiskais grozījums pie 23. grozījuma laikam. Nu tad lūdzu vēlreiz uh, dodiet man eh, saprast, ka jūs gribat šo mutisko grozījumu izteikt. 9. pārpret, atturs noraidīts. Kas tas tagad ir? Pirmais pār, pret, atturs pieņemts. 31. pār, pret, atturs pieņemts. 32. pār,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 Es taču teicu, 37. Par, pret, atturas noraidīts. 39. par, pret, atturas noraidīts. Tagad balsosim par 42. Pareizi. 42. Pareizi. Ara um, Entschuldigung. Atvainojiet, uh, astotais par, pret, atturas pieņemts. Tagad par 42. balsosim. Par, pret, atturas noraidīts. 43. Tur ir Holas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēd. Mutis grozījums. Tas ir tāds tīri redakcionāls dabas. Ir problēma ar tulkošanu. Valiens kundzes grozījums. JRC atom aktivitātes uh, nuclear safety, nevis security Tātad varētu to uh, mutisko grozījumu cerams ņemt vērā. Neviens neiebilst laikam. Tātad 43. ar šo mutisko precizējumu par pret atturas pieņemts 44. par pret atturas pieņemts 45. par pret atturas pieņemts 46. par pret atturas pieņemts 47. par pret atturs noraidīts. 48. pār pret atturs noraidīts. 49. pār pret atturs pieņemts. 50. pār pret atturs noraidīts. 4. pār pret atturs pieņemts. 52. pār pret atturas noraidīts. 53. un 4. blokā par, pret, atturas noraidīts. 55. par, pret, atturas noraidīts. 56. 7. blokā par, pret, atturas noraidīts. 58. par, pret, atturas noraidīts. 59. par, pret, atturas pieņemts. 60. kā papildinājums pār, pret, atturas pieņemts. 61. pār, pret, atturas noraidīts. 62. pār, pret, atturas noraidīts. Sež... Darīties balsojums. 63. pirmā daļa pār, pret, atturas noraidīts. Otrā daļa pār, pret, atturas pieņemts. 64. pār, pret, atturs noraidīts 65. pār, pret atturs noraidīts 6. pār, pret atturs pieņemts 7. pār, pret atturs pieņemts 8. pār, pret atturs pieņemts 66. pār, pret atturs pieņemts 67. pār, pret atturs pieņemts 68. pār, pret atturs pieņemts noraidīts. Desmitais pār, pret, atturas, noraidīts. Vienpadsmitais pār, pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais pār, pret, atturas, noraidīts. Trīspadsmitais pār, pret, atturas, pieņemts. Četrpadsmitais pār, pret, atturas, noraidīts. Piecpadsmitais pār, pret, atturas, pieņemts. Pirmais pār, pret atturs pieņemts. 16. pār pret atturs pieņemts. Otrais atkrīt 17. pār pret atturs noraidīts. 18. pār pret atturs noraidīts. 19. pār pret atturs noraidīts. 20. pār pret atturs noraidīts pieņemts 21. pār, pret atturs noraidīts 22. pār, pret atturs noraidīts 24. pār. Pareizi. 23. pār. Pret atturas pieņemts. 24. pār. Pret atturas noraidīts. 25. pār, pret, atturas, noraidīts. Otrais budžeta pār, pret, atturas, pieņemts. Tre, 26. pār, pret, atturas, pieņemts. 27. pār, pret, atturas, pieņemts. 28. pār, pret, atturas, pieņemts. 29. pār, pret, atturas, pieņemts noraidīts. 30. par, pret, atturas pieņemts. Kopējais balsojums, sākam balsot elektroniski. Viens PP e pa daudz balso. Pieņemts, paldies. 20. punkts, sirsnīgs apsveicam. 4 auf einen Streich četri vienā gabalā. E, tas ir Kariņa kunga ziņojums. Jūs esat saņemts čevits uz Eiropas vienotu transportu. Pirmais kompromiss pār pret, atturs pieņemts. Otrais kompromiss pār pret, atturs pieņemts. Atstotais pār pret, atturs pieņemts. Trešais kompromiss pār pret, atturs pieņemts. 15. pār, pret, atturas pieņemts. 16. pār, pret, atturas pieņemts. 4. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 5. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 22. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. 6. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 25. pār, pret, atturas pieņemts. 7. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 30. pār, pret atturas pieņemts. 32. pār, pret atturas pieņemts. 34. pār, pret atturas pieņemts. 8. kompromiss pār, pret atturas pieņemts. 8. ne, 38. ar mutisko grozījumu pār, pret atturas pieņemts ar mutisko grozījumu. 39. pār, pret atturas pieņemts ko jūs gribat pārbaudīt? 38. pārbaudam ar mutisku grozījumu. Pārbaudam. Nu, mazliet vēl, bet labi, pārbaudam. Būtis open. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar nelielu vairākumu. 39. jau bija 41. pār, pret, atturas pieņemts, 42. pār, pret, atturas pieņemts noraidīts 43. pār, pret atturas pieņemts 44. pār, pret atturas pieņemts 45. dalītais balsojums pirmā daļa pār, pret atturas pieņemts otrā daļa pār, pret atturas pieņemts 46. ar mutisko grozījumu pār, pret atturas pieņemts. Līdz ar to pa 47. pār pret atveras noraidīts. Un tagad kopīgais balsojums. Sākam balsot elektroniski. Lūdzu balsot. Beidzam balsot. Kariņkungs sociālismā pilnīgi tikai tādu piekrišanu piedzīvot viss vienbalsīgi. Nākamais punkts. Eh, internet eh, un tīkla neutralitāte Eiropā. Tur tikai par to, vai mēs pār šo mutisko jautājumu pār. Neviens, lūdzu, nesagājāt no problēmas. Kas ir pret? Mutiskais grozījums ir runa mm, par jautājumu, kas uzdots manā vārdā. Kas ir pār? Kas ir pret? Pēdējais. Pēdējais. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, prot, vai mēs uzdosim mutiski jautājumu. Tas tiešām ir pārāk sarežģīti. Kas tomēr ir pār, arī ja tas ir mans kas ir pret, atturas vienbalsīgi, ka es kaut ko tādu vēl drīkst piedzīvot. Sirsnīgs paldies! Un tagad nākamais darbkārtības punkts. Paldies par balsojumu. Varam turpināt debatēs. Ceļvedes virzībā uz konkrēt spēju ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā. Referents ir Koreģis Pirillo, viņš ir ieradies, dod viņam vārdu. Lūdzu, esiet tik laipni un atstājiet zāles, ja vēlties sarunāties. Būtu jaukāk, ja jūs palikt šeit un klausītos e, kolēģi Pirillo ziņojumu, bet ja jūs gribat sarunāties, tad lūdzu ārpus zāles. Kolēģim Pirillo dod vārdu, lūdzu. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas komisijas ziņojums par eh, 2050. gada ceļu karti ir viens no svarīgākajiem un nozīmīgākajiem dokumentiem, par ko mums būs jādomā tuvākajā laikā. Grūtības ir identificēts un sagatavots scenārijs, lai mazinātu CO2 izmešu apjomu tuvākajos 40 gados. Komisija E, pieprasa ievērojumus pūliņus no elektrosektora, kam vajadzēs par praktiski 50% e, samazināt savus pūliņus Eh, samazināt savu izmešu apjomu, un mēs šeit saskaramies ar patiesu revolucionāru pieeju ne tikai pārdomāt visu ražošanas, bet visu sociālo un ekonomisko sistēmu, kam labāk būs jāapzinās enerģijas patēriņa jautājumi, efektīva teritorijas apsaimniekošana un arī pamat resursu uh, eh, aizsardzība. E, tā izvēle, par ko mums ir jāizsakās, ir vēl jau vairāk sarežģītāk, tāpēc, ka šobrīd mēs dzīvojam e, ekonomiskas nenoteiktības apstākļos. E, kādā veidā mēs varam savus mērķus sasniegt, ja 2050. gada mērķis ir samazināt izmešus pār 80-90%, tad uh, Atsevišķi politiķi e, grib noteikt tādas politikas, kam būtu jāpārskata, jāpārveido visas esošās sistēmas. E, ir nepieciešams dot skaidrus, e, realistiskus norādījumus, lai Eiropas ekonomiku padarītu drošāku, tā skaitā no ekonomiskā viedokļa atskaņ ļoti daudz, eh, ir ļoti daudz eh, veidu eh, un ceļu, kas pavaras, taču neviens no tiem nav pietiekams, lai samazinātu pietiekam veidā CO2 izmešu apjomu. Manuprāt, ir prioritātes, pie kurām ir jāstrādā. Protams, pētniecība ir ar galveno lomu, attīstīt tehnoloģijas ar zemu izmešu apjomu, strādāt pie atjaunīgām enerģijām un tā tālāk. Savukārt, pilnīgi acīm redzam, manuprāt, ir tas, ka e, atjaunīgo e, enerģiju loma e, izpētes ietvaros ir jāpalielina, jo šobrīd šķiet, ka tā ir visai neievērojama septītās pamatprogrammas ietvaros. Ir nozīmīgi palielināt energoefektivitāti, un es domāju, ka īstermiņā tas ir vissvarīgākais mērķis. Mēs visi apzināmies, ka 20% mērķis, ko nosaka eh, stratēģija 2020, ir eh, saržģīti sasniedzam, tāpēc vajag koncentrēt pūliņus, lai to nodrošinātu. Tāpat ir jādomā par energoefektivitātes eh, juridiski saistošiem pasākumiem Un arī ir jādomā vairāk par energoefektivitāti ar iesaistīšanās plānu. Būs jāinvestē energo infrastruktūrās, it īpaši tīklojumos. Un komisija aicina Eh, strādāt pie šiem jautājumiem, bet šķiet, ka operatoriem nevienmēr ir eh, pietiekama motivācija pie tiem strādāt. Mums ir jādomā par to, kā mazināt oglekļa noplūdu. Ir vesels nozares, kuras um, Eh, kurām ir pie tā jāstrādā. Tāpat arī ir jādomā par to, kā varam novērst atšķirīgu attieksmi pret vienas nozares uzņēmumiem un kā mēs varam izvairīties no konkurences sagrozīšanas Eiropas Savienības ietvaros. Tāpēc mums ir jādomā par debatēm par finanšu instrumentiem, ko varētu izmantot, lai sasniegtu politiskos mērķus, kas ir nosprausti ceļu kartē. Bez šiem pasākumiem nevarēs izveidot investīciju sistēmu jaunajām tehnoloģijām, kas būtu ar augstāko energoefektivitāti. Tāpat arī ir nepieciešama skaidrība likumdošanas un noteikumu līmenī un skaidrs sektoriāls sadalījums attiecībā uz sasniedzamajiem mērķiem. Paldies. Eiropas Savienība. Vienpusīgi ir apņēmusies samazināt CO2 izmešu apjomu par 20% uz 2020. gadu. Salīdzinājumā ar 90. gadu līmeni. Padome ir izlēmusi papildināt šo mērķi ar vēl ambiciozāku mērķi vidējā termiņā uz 20 kur mērķis eh, šeit ir ap 80, pat 90% uz 2050. gadu. Un Eiropas Savienībai ir jākoordinē savas darbības un politikas, lai varētu sasniegt šo uh, mērķi. Eh, so the... Un ceļu kārtēji būs jāatspoguļo E, politisks vērtējums situācijai un kā šie mērķi tiek ietekmēti. Ir jāpaturprātā divi būtiski punkti. Viens no tiem ir tas, ka šobrīd mēs piedzīvojam ļoti smagu ekonomisku krīzi, kas nebūtu nav beigusies, un otrkārt mēs esam izolēti, mēs esam vieni paši, kuri ievieš uh, ilgtspējību vidas pasākumos. Ir tiesa, ka atsevišķas valstis mēģina, mēģina mūs panākt ar labiem rezultātiem, tādas kā atsevišķas iznirstošās ekonomikas, Ķīna, Brazīlija un citas, bet mēs nedrīkstam aizmirst to, ka uz šo brīdi mēs esam samērā izolēti. Un šajā kontekstā es gribētu nākt klajā ar dažām pie, piezīmēm. Pirmkārt, mums ir jāvrēķinās ar mūsu privāto sektoru, lai mēs celtu savu konkrētu spēju līdz pieņemamam līmenim. Un šim nolūkam pirmkārt ir jāpiesaista kapitāls un galvenokārt tā ir politiķu atbildība, lai varētu izveidot labu politisku regulatīvo vidi. Otrkārt, ir jādod iespēja brīvi darboties brīvā tirgas ekonomikai un būt tai ilgtermiņā paredzamai. Enerģijas sakarā, jo enerģija ir mūsu galvenais vektors ceļā uz eh, zemoglekļa ekonomiku. ir nepieciešams, nepieciešama vienāda spēles noteikuma, lai varētu sasniegt ETS eh, e sistēmā noteiktos mērķus. Šī gada 4. februārī Eiropas valstu un valdību vadītāji vēlreiz apstiprināja to, ka ETS ir galvenais rīks zemoglekļu ekonomikai. Uz šobrīd dekarbonizēšana galvenokārt ir atkarīga no subsīdijām, savukārt subsīdijas sagroz tirku. Problēma, domājot par ilgtermiņa stratēģiju, ir tāda, ka uzņēmē darbības izvēles nevar tikt balstītas tikai uz subsīdijām, jo tās pilnībā sagroza tirgu un negatīvi ietekmē ilgatermiņa risinājumus. Ir arī tiesa, kā emisiju tirdzniecības schēma, ir tīpaši caurskatāmības ziņā, ir nozīmīga, bet subsīdijas, e, kas sagroza oglekļa cenu, ir jāceļ. Protams, ja mēs atceļam subsīdijas, tad mēs nedrīkstam veidot traumatiskus īstermiņa efektus, bet Mums ir jādomā par to, kā mēs varam atbrīvoties no subsīdijām ilgā termiņā. Atkāpties no subsīdijām ir sarežģīts uzdevums, kas ir rūpīgi jāizplāno. Un tajā nedrīkst būt īstermiņa e, pirms vēlēšanu apsvērumu. Runājot par ceļu kārti, mums ir jāatspoguļo centrālajie strateģiskie lēmumi. Un mums būs ne tikai jāinvestē spēcīgā eh, Eiropas zemoglekļu izpētē, bet arī jādod iespēju tiem, kuriem ir piekļuve Eiropas tirgumu, lai tie varētu eh, koriģēt un pielāgot savu darba spēku jaunajām kompetencijām un ietmaņām. Tāpēc es uzskatu, ka galvenā loma, izšķirošā loma tādos projektos kā CCS un E, citos ir šajā jomā, un neviens neapšauba energoefektivitātes centrālo lomu, un tas ir temats, ko mēs apspriedīsim šorīt vēlāk. Vēl viens prioritārs aspekts ir e, pabeigt starp savienojumu un starp operabilitātes e, tīklus. Ja mēs tos nepiemērosim mūsu nākotnes enerģijas sajaukumiem, tad eh, enerģijas drošības nākotne izskatās visai eh, drūmās krāsās. Mums ir jāapzinās, ka šobrīd mēs dzīvojam sarežģītā laikā un uzdevums ir ļoti, ļoti delikāts. Eh, zaļā enerģija maksā dārgi un vēl jau dārgāk, ja mēs pie tā strādājam vieni paši. Mums ir jādod iespēja tirguma atspoguļot šis uh, izmaksas reālā veidā eh, un jānodrošina ilgā termiņa stabilitāte, darba vietu veidošana, zaļās zināšanas, izpēt un attīstība. Es atbalstu jūsu daudzu viedokļus, no, sakot, ka šis ziņojums tiek sagatavots ļoti saulaicīgi, un tas ir brīdis, kad var nāk klajā ar skaidriem risinājumiem, darbspējīgiem risinājumiem, kur atspogļusies mūsu ekonomikā un ir nozīmīgi pašreizējos apstākļos. Un es cerīgi raugos uz sadarbību ar referentu un pārējiem kolēģiem un ēnu referentiem. Un man ir vislabākie iespēja pagaidām attiecībā uz to, ko es dzirdēju no Pirilo kungas. Nākamais būs kolēģis Franko un mazs lūgums no manas puses. Cenšamies izteikties lakoniski, mums vēl ir jāapspriež vairāk ziņojumu šodien. Vispirmom kārtam dod vārdu kolēģim Franko. Oh. Merci. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribēju vēl runāt par energoefektivitāti. Es domāju, ka komisija nedaudz pārāk precīzi ir izteikusies un vēriens nav apstrīdams, bet precizitātes līmenis drīzāk saistās ar regulu, nevis direktīvu, nesniedzot Um, direktīvas vadlīnijas vadlīnijām. Es teiktu, ka 2011. gada 10. jūnija secinājumu tiek teikts, ka ir jādod dalību valstīm manevra iespēja energoefektivitātes jomā. Un es gribētu, dārgie kolēģi, um, vērst jūsu uzmanību uz desmito pantu par koģenerāciju. Šis pāns ir precīzs, pārāk precīzs noteiktajos virzienos. <laughs> Vai jūs esat droši par punktu? Es tikai gribēju runāt par energoefektivitātes direktīvu. Paldies! Pat problēmu. Nu, paldies, nekādu problēmu. Hubnera kundze. Państwa, ten komunikat, w którym zawarte są informacje. Paldies. Paziņojums ietver sevi ļoti interesantu informāciju, kas nākotnē būs ļoti svarīgi. Kas mums būtu darāms, lai savas tautsaimniecības tehnoloģijas virzītu vēlamā virzienā eh, uz zem emisiju vai pat nulles emisiju ekonomiku? Ir runa par to, ka Šis varbūt nav pats izdevīgākais brīdis izmaiņām un papildu izmaksu radīšanai, bet mēs no tā izbēgt nekur nevarēsim, un ir labi, ka mēs jau tagad sākam domāt par 2050. gadu, mūsu bērni un mazbērni no tā būs ieguvēji. Bet mums jau tagad jāgādā par to, lai tas, ko mēs darām tagad, būtu ilgspējīgs arī nākamām paudzēm. Kolēģis runāja par to, kā mēs Eiropas Savienībā esam ambiciozus mērķus noteikuši sev, ka mēs emisijas samazināsim. Energoefektivitāti paaugstināsim Un domāju, ka ilgtermiņa perspektīvu mēs nedrīkstam arī finansiālas aspekts aizmirst. Ja mēs runājam par zememisiju eh, tautsaimniecību, tad mums ir jādomā par to, vai pietiks ar efektivitātes paaugstinājumu, ko gūstam eh, ar energoefektivitātes pūļiem, jeb šo vairāk ir jāinvestē pētniecībā, inovācijās, jaunājumos, bez kā mums zemu emisiju tautsaimniecību neizdosies panākt arī attiecībā uz zaļo eh, ekonomiku, arī šīm darbvietām būs nepieciešams eh, enerģija, tāpēc mums jādara viss, lai veicinātu novatorismu, eh, jaunas energo iegūst tehnoloģijas, palīdzēs mums sasniegt savus mērķus, mums ir jā samazina energo patēriņš, ražotājiem un patērētājiem ir katram savu atbildību šajā jomā, un arī ēkas ir jāpadara energoefektīvākas, tajā skaitā sabiedriskās ēkas, un tad mēs gūsim panākumus. Ja mēs spēsim parādīt, ka zemēnesī tautsemniecība ir nepieciešama, tad mēs arī gūsim lielāku energoefektivitāti. Mums jāraugas arī uz to, lai šī zem emisija tautsemniecība, lai tajā valdītu konkurence. Ir dažādas iespējas, kā mērķis panākt, arī eh, kā veicināt nodarbinātību attiecībā uz daudzgaļu finanšu plānu. Arī mēs nerīkstam apiet šo jautājumu, ir jādomā par finansējumu, jāatsakās no idejas, ka mēs visu laiku tikai uh, subsidējam. Subsīdijas būtu jāvirza uz efektīvām nozarēm. Es tūlīt beigšu priekšsēdi. Un vēl vienu gribu bilst. Eh, tiek daudz runāts par izēvielām, bet arī reciklēšana ir svarīga Arī šeit mēs varam paaugstināt efektivitāti tādi iegūsot enerģiju. Tā mēs varam būt panākums. Um. Jordāna Cizei, paldies, pilnīgi piekrītu referentas sacītiem proti. domājot par to, kā sasniegt mūsu mērķis vidas jomā, mums ir jāraugās arī uz kaimiņu valstīm. Bet viens ir tas, ko mēs plānojam līdz 2020. gadam, otrs ir tas, kas notiks pēc tam. Līdz 2020. gadam mēs esam noteikuši skaidrs mērķis 20-30%. Bet ko darīsim pēc tam, pēc 2020. gada? ITRES komitejai, e, komiteja ir izaicinājumi priekšā. Mums ir jāatbalsta tas, kas ir nepieciešams rūpniecībai. Investīcijas, vidas tehnoloģijās. Mums ir jāvirz investīcijas tajās jomās, kas atbilst mūsu politikai. Mums ir jājautā. Vai saistoši mērķi jāatbalsta, vai direktīvas, tas ir jautājums. Kas būs viss efektīvākais pēc 2020. gada? Mums ir galvenokārt e, jāpanāk, lai tiktu sasniegts tas, ko mēs jau esam nolēmuši, un tad vēl par tālākiem mērķiem jādomā komisija Eh, ir eh, prasījusi sektoriāli pieeja, mums jāuzdod sev jautājums, ko mēs Eiropā vēlamies, vai mēs gribam mazināt siltumnīcu gāžu izmešus, jebšu galvenokārt eh, savu ekonomiku, tā sakot, padarīt zaļāku. Mēķi visi jauki, bet mums ir jā pievēršas arī nopietni patēriņa problēmai, ko mēs Eiropā tērējam. Mums ir jānovērtē, kādas emisijas izraisa mūsu personiskais patēriņš, un vai mēs kaut ko darām šajā jomā līdz šim nesam nopietni eh, par to domājuši, un ir pēdējais laiks to darīt. Paldies Vārdža Dokungam. Eh, eh, paldies, priekšsēdētājs. Kā citāļu inteliģence sacīja ka iestājas krīze tad, kad vecā pasaule nevēlas pazust un jaunā parādīties. Es domāju, ka tieši tāpat eh, mēs varam runāt šodien par enerģētikas jautājumiem. Es uzklausīju Vidālu Kvadraskungu, un kad viņš saka, kā nevajadzētu publiskos eh, finansējums uzņēmumiem pārāk ilgi, vai mana saprašana ir tāda, ka viņš vēlas Um, atbrīvoties no karbona kvotas uzņēmumiem, jo tas ir tā ir savu veidu subsīdija šeit. Tad, kad mēs runājam skaidru valodu klimata pārmaiņu jomā, vai es pareizi saprotu to, ka politiskiem mērķiem, enerģētiskiem, klimatiskiem mērķiem, ko sev noteikusi Eiropas Savienība, ir jāatbilst zinātniskiem pētījumiem un trauksmes signāliem, uh, Un uz, tādā veidā mēs varam noteikt sev nopietnus mērķus uz 2050. gadu samazināt uh, oglekļa izmēkšu apjomu, jo tādi būtu ieteikumi uh, tuvāko 2-3 gadu laikā. Vai arī mēs nosakam mērķus. Uh, kas ir mazāk ambiciozi klimata enerģijas un citās jomās, uh, un tas rada nestabilitāti un nespēju paredzēt mūsu uzņēmumiem. Un tāpat ir jāatgādina arī tas, ka tikai Eiropa ir ambiciozi mērķi. Tā nav tiesa. Japāna, neraugoties uz Fukushīmu, ir noteikusi sev mērķi 25% mērķi samazināt oglekļu izmešus līdz 2020. gadam. Un mūsu mērķis Eh, ir vēl ambiciozāks 30% Eiropas līmenī un ne jau finanšu ekonomikas krīzes dēļ vajadzētu pārskatīt to, Ko nozīmē klimata pārmaiņas, ko nozīmē ekonomiskais un sociālais potenciāls enerģētiskai revolūcijai? Un priekšsēdētāji vēl pēdējais punkts no manas puses - jautājums par uh, uh, lineāro komisijas noteikto pieju. Nevar uzskatīt tikai to, ka mērķi ir jāievēro. Uh, bet ir jāveic patiesi pūliņi eh, sam, eh, siltumnīca efektu izraisošo gāžu samazinājumā. Mēs zinām, ka ir zinātniski mērķi, mēs zinām, kāda ir ekonomiski, eh, ekonomiski iedarbība, jo ātrāk mēs nosūtīsim pareizus svēstījumus un signālus, jo mazākas būs izmaksas vidēji un finansiāli un industriāli un sociāli Tāpēc noslēgumā gribu sacīt, ka mums ir jābūt ar saskaņotāku pieju mūsu pūliņos. Tas ir nozīmīgi zinātnē. Eiropas Savienības eh, daļai oglekļu eh, budžetā. Un Eiropai būs lielāks 16% eh, oglekļu budžeta ar 6% iedzīvotāji, tāpēc mums ir Mums ir jādomā par to, kā mēs varam atbrīvoties no savām vēlēm šobrīd. Paldies, raugos uz pulksti, mums jāpasteidzās, cik tādi neizdosies visi zināt. Hols, Deivis, Vadāls Kvadrās vēl grib runāt, un vēl ir divi lieli darbkārtības punkti, tādēļ lūdzu runājiet īsi. Mani tieši izrunāja iepriekšējais runātājs, un es domāju, ka būtu piederētos pie labā toņa viņam atbildēt. No, nu jā, uz to varētu raudzīties vienādi vai otrādi, bet ir arī citi kolēģi. Ja tie visi piekrīt, ka jums dodam vārdu, tad labi, citādi viņiem vispirms jādod vārds. Deivis Hall, Hercogs, vai jūs piekrītiet, ka Vidal Kvadras kungs runā tagad? Nu, neviens neiebilst, tad lūdzu dod jums vārdu. Uh, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Žājo kungs, kad es runāju par to, ka ilgtermiņā vajadzētu atteikties no subvencijām, es nerunāju par izņēmumiem, es, runā, izņēmumiem, es runāju par visām subvencijām, jo tirgus spēks ir tāds, ka tas mums dod visefektīvākajā veidā iespēju sasniegt mūsu mērķus. Uh, Un te es nerunāju par izņēmumiem. Otra lieta, es saku, ka nav pretrunu starp uh, dažādiem mūsu politikas mērķiem saistībā ar emisiju samazināšanu. Tā ir laba gan videi, gan arī mūsu ekonomikas konkurētspējai un piegāžu drošībai. Tātad tas ir kopums, un to jā nav pretrunu. Visbeidzot, kā pēdējais punkts, ir jāņem vērā tas, ka īstermiņā krīze ieviesīs ļoti spēcīgu finansiālu stresu valdībām, eh, vietējām pašvaldībām un citur, un tas arī atstās iespaidu uz subsīdijām. Kolēģin Hol. Mm, kolēģi Hols kundze. Thank you. Paldies. Svarīgi ir pārāk nesadrūmt. Vidāl Kodraskungs parasti ir diezgan drūzmas, bet es. Uh, Eh, domāju, ka viņš arī atbildēs man ar pretēju. Mēs saskaramies ar ļoti mainīgu situāciju, taču jāpaturprātā ir tas, ka tā ir gan iespēja, gan drauds, un mēs varam pozitīvāk skatīties uz to, ko tas spēj mums piedāvāt. Un mēs dzirdējam, ka Eiropas Savienība ir izolēta, taču mēs varam palūkoties uz šo pašu faktu citā veidā, kā Eiropas Savienība ir priekšējās rindās Un priekšrocība tam ir, ja mēs, mūsu ekonomika ir gan ekonomiska, tad mēs gūsim ārkārtīgu ekonomisku labumu. Un ja mēs esam pirmajās rindās zem oglekļa tehnoloģijās, tad mēs būsim pirmie, kur spēs pārdot šo tehnoloģiju pārējai pasaulē. Un es neredzu, ka tas ir tikai trūkums, ka Eiropas Savienība ir. Uh, viena pati, bet gan iespēja, ko vajadzētu izmantot. Otrakārt, Pirilo kungs saka, ka energoefektivitāte ir grūti sasniegt. Jā, protams, mēs eh, šobrīd vēl nevaram sasniegt 20%. Mēs sākotnēji bijām de ar 10%, kas bija energoefektivitātes direkt direktīvā. Bet ja mēs pienācīgi veiksim savu darbu, tad tas varētu kļūt ļoti vienkārši konkrēti šis 20% mērķis sasniegšanai. Un mēs varam nodrošināt zemu oglekļa ekonomiku un ceļu karti, kas izmaksātu daudz lētāk nekā citādi. Un es domāju, ka mums būtu jāpaturprātā šīs pozitīvās domas, tad, kad mēs domājam par ceļu karti. Paldies. Madam Hercog. Hercogs kundze. Thanks, uh, thanks, Chairman. Uh, just a... Paldies, priekšsēdētāji. Daži komentāri. Vai mēs esam pirmajās rindās uh, vai nē, es nedomāju, vai tas ir būtiski. Mums ir jādomā par ceļu kārti 20 un 20, eh, 50. Mums ir jādomā par savu tempu, jo, ja citi būs apsteigs, tad būs grūtības. Manuprāt, referents ļoti labu secinājums ir sagatavojis, ļoti labu ziņojumu, un tikai dažas piezīmes no manas puses, kas eh, varētu attiekties eh, šoreiz uz trešo punktu, kur referents uh, aicina uz labāku saskaņu ar Eiropas Savienības programmām. Es gribētu norādīt, ka tas ir tīpaši tad, kad mēs runājam par finanšu eh, eh, līdzekļiem, mēs, un tad, ka bieži vien mēs esam gatavi dot asinis dzīvību, bet neesam gatavi maksāt naudu par atsevišķiem projektiem un es domāju, ka mums ir jānosaka, kādas ir mūsu prioritātes 2050. gadam. Un arī gribu sacīt, ka Līdz 2050. gadam ceļā ir pieturs punkts 20. gadā, un mums ir jābūt skaidrībai, ka mēs sasniedzam šos mērķus savlaicīgi, un pēc tam virzamies tālāk uz 2050. gadu. Es gribu apsveikt referentu, un domāju, ka ļoti labi, ka parlaments ir sagatavojis šos paziņojumus. Paldies! Labi, un tagad ēnu referents no citas komitejas Devis. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Esmu gandarīts par iespēju izteikties. Eh, es jau par to runāju vidas komitejā. Eh, Pirila kungs uzstājās otrdien, un es domāju, ka debates itre komitejā ir zaļākas nekā tās bija vidas komitejā. Mums ir ļoti nozīmīgs balsojums eh, parlamentam nākamajā gadā. Mēs zinām, ka šobrīd eh, mērķis ir samazināt eh, izmešus apjomu par 20% uz 20. gadu. Ceļu kārte nosaka darba programmu līdz 50. gadam un pieturas punktus 30. 40. gadā un tā tālāk. Un ja Eiropas Savienība to pieņem, tad Eh, komisija nāks klajā ar politikas instrumentiem, kā šos mērķus sasniegt. Šobrīd tas glabājas padomē un nekas eh, tur daudz nemainās, bet, ja mēs šo ceļu kārti noraidīsim, tad eh, parlamentā, padomē tā glabājas un parlaments to izmet. Kāda būtu mūsu klimata pārmaiņu politika un kāds būtu vēstījums e, industrijai? Vides komitejā mēs runājam par diviem jautājumiem. Viens no tiem, vai jūs ticat globālai sasilšanai, vai jūs e, pieturties pie zinātņu, vi, zinātnieku viedokļu, kad norāda, ka cilvēku radīta globāla sasilšana ir bīstama. Citi apgalvo nē, ka tie ir, ka, e, ka tie ir saules uzliesmojumi un e, neatkarīgi pasākumi, un praktiski visās valstīs zinātnieku Akadē, zinātnes akadēmijas piekrīt lielākās daļas zinātnieku viedokļiem. Cits jautājums. Vai Eiropa ir viena pati, jo nav savs starp, starptautisko nolīgumu? Vai Polijā ir jānojauc e, elektrostacijas, eh, ogļu termoelektrocentrāls, eh, kamēr Ķīnā tāk ties eh, būvētas. Jā, Ķīna tās būvē, bet tā būvē arī vairāk zema oglekļa uzņēmums nekā jebkur citur pasaulē. Kāda tad ir nākotne? Vai mēs tik tiešām Eh, domājam, ka 30. gadā mēs būvēsim eh, ogles, eh, og, ogļu termoelektrocentrālas. Mums ir jādomā, kā mēs nedrīkstam palikt zaudētājos, kā tas bija ar fotoelektriskajiem paneļiem un to pārdošanu, lai mēs nepaliktu zaudētājos mēs nesam investējuši pienācīgi savā, eh, savā industrijā. Vācijā bija ekonomiskais brīnums, Ķīnā notiek ekonomiskais brīnums, un es no, jūtu, ka mēs esam nonākuši stagnācijā, un mums ir jānos, eh, mēs nenosūtām eh, rūpniecības nozarēm pareizos signālus. Mēs redzam, pēc notiekošā, ka mērķi ir sasniedzami, taču pirmkārt mēs nedrīkstam ierobežot Eh, rūpniecību, nodarboties ar oglekļu skrāšanu, ar, o, ar ogļu enerģiju izmantošanu, tur, kur tas ir piemēroti, un mums ir jādomā par energoefektivitāti. Tas ir dzinējspēks eh, zema oglekļa eh, tek, tek, ekonomikā. Un šeit ir vesela rinda mehānismu, kas būtu jāiespieš, jāievieš, lai nodrošinātu noteiktību un skaidrību ilgā termiņā. Mēs runājam par to, ka 2025. gadā mums arī būtu jākoriģē mērķis, taču mums ir jāpieņem lēmums tagad lai investīcijas varētu tikt e, veiktas, apzinoties, kas notiks pēc 15, 20 gadiem, jo tādā veidā viņi var plānot uz 30, 40 gadiem. Priekšsēdētāji pasauli mainās ļoti strauji. Ekonomikā būs uzvarētāji un ieguvēji un zaudētāji un domāsim par nākotni, e, liksim likmes un e, būsim uzvarētājos. Paldies! Grozījumi jāiesniedz līdz 11. oktobrim, pulksten 12. Nākamais punkts 23. Finanšu krīzes ietim uz aizsardzības nozara ES dalību valstīs. Kolēģis Tošanovskis ir referents dod viņam vārdu. Paldies, priekšsēdi! Kā jau jūs sacījāt, te ir runa par finanšu krīzes ietekmu uz aizsardzības nozarēs dalību valstīs. Atzinums AFET komitejai, pirmais ziņojums par šo jautājumu, tādēļ tikai daži ievadvārdi no mans puses par to, kā mēs šeit strādājam. Vispirms par resursiem bija publikācija par uh, finanšu krīzes ietekmu uz aizsardzības nozarēs dalībvalstīs, ko izstrādāja, pasūtināja sēde komiteja, drošība aizsardzība. Mēs esam konsultējušies ar līdzstrādniekiem, ekspertiem, kā arī aizsardzības rūpniecības apvienības pārstāvjiem. Bija neliela problēma. Uh, jo šī tēma, finanšu krīzes ietekme uz aizsardzības nozari, mūs ļoti uh, ierobežoja. Jautājums ir sarežģīts, mēs centāmies četrus galvenos punktus izstrādāt, kas būtu loģisks savstarpēji saistīt. Pirmais punkts finanšu krīze aizsardzības nozare ES dalībvalstīs. Tās pirmais vilnis nebija tik jūtams kā citās nozarēs, bet tomēr budžets ir mā, uh, eh, notiek konsolidācija, budžeta konsolidācija, un tas arī ietekmēs aizsardzības nozar neapšaubām. Otrais punkts. Šī rūpniecība ir raksturota ar tādu spēcīgu nacionālo elementu, tas ir nacionālā kompetencija šī jomā, un te ir runa par ļoti konkrētiem, specifiskiem valstu iepirkumiem pastāv stingrs režīms, kam tas viss ir pakļauts, ir jāievēro zināmi drošības kritēriji, tādēļ sadarbība valsts starpā nav vienkārši trešajā punktā norādam uz to, ka dalību valstu politikas atšķirības un nozars īpašā īpatnības noved pie tā, ka process ir ļoti sarežģīts visā Eiropā, pastāv centieni panākt labāku sadarbību. Svarīga loma būs Eiropas aizsardzības aģentūrai šajā procesā, arī Ziemeļatlantijas alianse ietekmēs šo procesu, jo šeit šīs valstis sanāk kopā pēdējā punktā mēs runājam par pasākumiem, kas ļautu finanšu krīzes ietekmi mazināt mūsu prāt. Tā ir sadarbība. <clears throat> attiecībā uz dažādo 2009. gada direktīvu implementāciju. Mēs cenšamies konkurētspēju stiprināt, bet gribu atkārtot, ka it īpaši jau šajā nozarē, kas ir pakļauti dažādiem ietekmējošiem faktoriem, tas ir ļoti sarežģīti. Ļoti būtiska loma šajā kontekstā būs pētniecībai un atsevišķo ES dalību valsts sadarbība, tādēļ būs ļoti svarīga. Mēs esam pakļauti laika spiedienam, mums daudz laika vairs nav, tādēļ es detalizētāk neizteikšos, tikai gribu pateikties saviem līdzstrādniekiem un visus ir devuši ieguldījumu šajā darbā, kas tika veikts galvenokārt atvaļinājumu mēnešos. Teksts ir plašs, un mums nācās eh, lakoniski izteikties, gribētu norādīt uz to, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 11. oktobris, balsojums paredzēts 10. novembrī. Es jau tagad gaidu ar prieku sadarbību ar ēnu referentiem, un labprāt uzklausīšu jūs komentārus, kas palīdzēs šī atzinam, šo atzinumu vēl uh, uzlabot. Ir runa par svarīgiem jautājumiem. Odīkungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es ar ļoti lielu uzmanību klausījos runātāju un pirmās piedāvātās idejas. Mm, Tā tad parāda. Man jāsaka arī, ka ārlietu komitejai ir interesantas idejas un rūpniecības komitejai arī vajadzētu skaidri uh, teikt, vai to šis temats interesē vai nē. Es to saku tamdēļ, ka biju referents, lai novērtētu septīto pamatu programmu, un es piedāvāju um, redakcijā, kas nebija atbilstoša tam, lai mūsu komiteja interesētos par šo tēmu, proti pētniecību par um, aizsardzību. Tas ir viens no nosacījumiem, lai mēs radītu rūpniecisku bāzi Eiropā aizsardzības jomā, un e, man tā arī tas nav izdevies, un es domāju, mums jādomā, vai šis temats mūs interesē. Ja tas mūs interesē, tad uzklausīšanas, kas tika rīkotas divreiz lielākās zālēs, kas bija pilnas ar rūpniekiem, visi teica, ka jā, tas mūs interesē, un Mēs gribētu arī, lai Eiropas Savienība par mūsu interesējas. Es domāju, ka mums šis temats ir jāskata ļoti nopietni, kopš augstā kāra visas dalību valstis ir samazinājušas savus aizsardzības budžetus vēl pirms krīzes. Krīze vēl pievieno to, ka ir mazāk naudas aizsardzības pētniecībai un aizsardzība tiek rīkot tad divpusējā līmenī. Un Kopā ar apvienoto karalisti Francija izveidoja nozīmīgu divpusēju nolīgumu, un es domāju, ka ir ļoti brīdis pienācis, lai eh, rūpīgi skatītu aizsard pētniecības pro eh, jautājumu aizsardzības eh, jautājumā, un Un Eiropa četreiz mazāk tērē kā ASV aizsardzībā un teikt, ka mums ir mazākā mērā nepieciešama aizsardzība, ir absurds. Līdz ar to mums ir jābūt nopietniem nolūkiem šajā jautājumā. Mums ir Eiropas aizsardzības aģentūra, tāpat mums ir arī uh, attiecīgi dokumenti, un šai aģentūrai nav praktiski finansējuma. Mums ir jāraugās, vai mums ir politiskā griba, vai mēs varam atrast politisko vairākumu, lai panāktu atbalstu domai par investīcijām aizsardzībā. Tātad tas būtu finansējums gan civiliem mērķiem, gan arī militāriem mērķiem. Un ja mēs to nedarām Eiropas līmenī, tad mēs palaidīsim garām Uh, tādas lietas, kas ļautu konsolidēt industriālo bāzi. Šai komitejai būtu jāspēlē attiecīga loma kopā ar ārlietu komiteju, lai tieši skatītu rūpniecības jautājumu saistībā ar pētniecību. Um, es sveicu mūsu ziņotāju, un es domāju, ka mums vajadzētu atrast īsto formulējumu, lai mēs uh, īsto redakciju, lai mēs varētu mm, gūt ietaupījumus um, un uh, visām dalībvalstīm būtu jādomā kopīgi gan par diplomātiju, gan par muitu uh, kontroli. Mums vajadzētu kopā apvienot mūsu mērķus, lai ietaupītu dalībvalstīs un tajā pašā laikā dalītos arī mūsu pētniecības jomā, lai labākie inženieri pie tā strādātu, uh, labā tehniskās inženieru skolas, un tai, tam, tiem ir vieta Eiropas Savienībā un pasaulē, un aizsardzības eh, industrija ir daļa no šīs vērienīgās stratēģijas, no mm, lēpnuma būt Eiropietiem, jo mums ir nepieciešama šī stratēģija, lai mums būtu kopīga aizsardzības un drošības stratēģija. Oui. Le secteur de l'armement. Bruņošanās sektors ir 240 miljārdi eiro, 400 tūkstoši darbvietu Eiropā, miljārdu 8, 40 miljārdi eiro eksportā, miljoniem darbvietu, un tas ir ievērojams rūpniecības sektors, it īpaši ņemot vērā tā strateģisko nozīmi. Un šodien, samazinot investīcijas ekonomiskās krīzes dēļ, rezultāti ir taustāmi, nopietni, un tos pasliktina asā starptautiskā konkurence, tā skaitā Eiropas līmenī. Viss šie faktori, vājins, no, e, bruņošanās un aizsardzības nozara, it īpaši MVU. To vēl aiz e, pasliktina vēl vairāk neveiksmīgā eiro un dolāra paritātē. Mūsu rūpniekiem tagad ir tendence meklēt izaugsmi to, kur tā ir, un privileģēt ārpus Eiropas strateģisko partnerību. Ja tādā veidā mēs turpinām, tad kas notiks ar mūsu e, vēlmi pēc Eiropas integrēta bruņojuma tirgus? Jau kolēģis Odī pasvītroja to, ka Eiropa zaudē tehnoloģiskās kapacitātes, kas varētu kļūt par uh, um, e, kas varētu vēl vairāk sāsināties krīzes apstākļos. 160 e, miljārdu dolāru tiek e, virzīti izpētē attīstībai no, pasaulē, no kuriem tikai 30 Eiropā. Tas neatbilst augstumiem šoreiz. Šeit nav, protams, runa tikai par naudu, bet varētu pielikt pūliņus, lai racionalizētu izdevumus, atbrīvotos no fragmentācijas un uzlabot izpēti, lai labāk izmantotu tehnisko ekspertīzi, pieredzi un veicināt saskaņu starp civilo un militāro izpēti, kā jau tas notiek citās jomās, un šeit es domāju konkrēti par telekomunikācijām un kosmosa izpēti. Tiek uzskatīts, ka 60% no aizsardzības izpētes uh, atsaucas pēc tam uz civilo dzīvi. Diemžēl kamēr mūsu valstu vadītāji atbalsta uh, deklarācijas par labu aizsardzības Eiropai, tad realitātē notiek pilnīgi pretēģais. Nacionālās intereses ir sāsināts un galu galā uh, Eiropas sadarbības grība pakāpeniski sadalās. Kopš 80. gadiem lielas programmas tādas kā Transāla, uh, Airbus 400M, e, NH80, Eurofighter un citi heliko, citas e, helikopteru programmas neviena nav uzsākta Eiropas līmenī kopš 80. gadiem. Situācija ir sarežģīta, mēs par to runājam vakar, GMS programma, piemēram, satelītu jomā. Saskaroties ar budžeta grūtībām, ik viens grib saglabāt savas Eh, paša kapacitātes, neapzinoties to, ka eh, tādā veidā pastāv risks šīs kapacitātes zaudēt starptautiskā konkurencē, kas kļūst aizvien asāk. Krīze un materiāla dubultošanās Eiropas līmenī eh, mūs noved Eh, pie nepieciešamības ražot eh, iekārtas ar mazākām izmaksām. Un pastāv risks, ka mēs varam zaudēt gan savu kompetenci, gan aizsardzības nu, rūpniecību, kas eh, būs liktenīga, var kļūt liktenīga mūsu autonomijai. Un ir jādomā par Eiropas politiku, kas varētu veidot stingru aizsardzības rūpniecības bāzi. Tāpēc eh, es eh, runājot par Tožanovska eh, ziņojumu nevar to atbalstīt, jo ik viens aizsardzības, solis aizsardzībā uz priekšu tikt uzskatīts kā, mm, kā apdraudējums valstu suverenitātei. Viņš piedāvā atzīt to, ka eh, no ekonomiskā viedokļa aizsardzība ir būtiska, bet var graut dalību valstu suverenitāti. Un ja mēs gribam eh, saglabāt valstu suverenitāti uz aizsardzības rēķina, tad mēs eh, šo suverenitāti zaudēsim. Ir jāuzsver sadarbība. Mēs nevaram uh, dubultā ražot veselu rindu materiālus, pretējā gadījumā mēs visi būsim zaudētāji kontinenta līmenī. Paldies, kolēģis Tošenovskis. Dziekuji, pane. Jā, paldies, priekšsēn. Daži galvārdi no manas puses. Sirsnīgs paldies par diskusiju arī uz Odikungu teikto gribu īsi atsaukties. Viņš uzdeva jautājumu, vai šie problēma īsti skatām mūsu komitejā. Pēc līdzšņajām diskusijām esmu pārliecināts, ka šie jautājumi ir arī mūsu komitejas kompetencē. Pētniecības aktivitātes šajā jomā ir ļoti svarīgas. To mēs redzam arī ļoti skaidri un To parāda arī notikumus tuvākajos kaimiņos, Ziemeņu Āfrikā. Aizsardzības nozari jāstiprina, tas ir svarīgi. Mums jādomā arī par to, ka augstās tehnoloģijas vispirms eh, tiek īstenotas aizsardzības jomā un tikai tad civilajā Francija ir labs piemērs tam, šiem tehnoloģiskiem jauninājumiem. Francijā ir e, rādīti daudzi izcili produkti, un par to mums savā komitejā vajadzētu turpināt diskutēt. E, tāpēc es arī e, priecāšos uzklausīt jūsu viedokļus ar turpmāk. Kolēģis Tošinovskis jau norādīja grozījumu iesniegšanas termiņu, tas man nav jāatkārto. 24. energoefektivitāte direktīvas uh, vienas un otras atcelšanu. Ko, vārds kolēģiem Turmesam. Claude, it's your turn. Uh, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdi. šodien es jums gribēju savas galvenās pozīcijas iezīmēt un uh, uh, grozījuma iesniegšanas termiņi arī būtu minam. Esmu priekšlikumu izteicis, ka tas varētu būt 20. oktobrs, bet ziņojums tika pabeigts drusku vēlāk, kā bija sākumā domāts. Tādēļ es tagad ierosinu 27 oktobra, bet šodien tas ir būs jānolem. Tad par saturisko. Pirms mēs diskutējām par 2050. gada ceļu kārtu klimata diskusijas, tad mēs runājam par finanšu krīzes ietekmu uz rūpniecību un skaidrs, ka eh, likumdošana, pa ko mēs tagad runājam, par energoefektivitāti, ir ļoti cieši saistīta ar klimatu un enerģijas diskusijām, un otras puses ar finansēšanas jautājumiem, kas, protams, nav viegli šajos skarbajos laikos, kurus mēs piedzīvojam. Un visi cilvēki, kas strādā ar klimatu jautājumiem un salīdzina klimata scenārijas, zina, ka nav. Uh, iespējams nebūt ambiciozākiem attiecībā uz energoefektivitāti. IEA gaida, ka vismaz 50% eh, panākumi ir gūstam tieši energoefektivitātes jomā, lai mēs sasniegt savus mērķus. Energoefektivitāte visos pētījumos arī ir eh, identificēta kā vislētākais veids, kā klimata Eh, izmaiņu eh, emisijas samazināt. Tas viss būtu ņemams vērā. Otrakārt, vai mēs apzināmies, ka katru gadu šī Eiropas tautsēmniecība zaudē 400 miljārdus un vēl varbūt vairāk kurus mēs e, maksājam naftas un gāzes ražotāju valstīm. Šie 400 miljārdi, kuri aizplūst no ēst tautsēmniecības, tie ir šodienas skaitļi. Un tātad mūsu gāzes un naftas avoti izsīks, tas ir viens no iemesliem. Ir daudz pētījumi, kas liek domāt, ka tādēļ, ka ķīnieši, indieši, brazīlieši tautsaimniecības attīstas ļoti strauji, tādēļ nafts un gāzes cenas arī varētu vēl straujāk pieaugt nākotnē. Tādēļ es piedāvāju mūsu energo eh, parādu radikāli mazināt. Es nevēlos, lai mūsu tautsemniecība katru gadu 400 miljārdus un nākotnē vēl vairāk, lai no tā aiz, aizplūst. Šī likumdošana ir 50 miljārdi un varbūt vēl vairāk eh, mazinājums ša, šim energo parādam, tas nozīmē 50 miljardu vairāk, kurus varam investēt mazos vidos uzņēmumos Eiropā, celtniecības jomā Eiropā un palīdzēt mūsu eh, rūpniecībai būt energoefektīvākai. Un lūk saikne ar šīs dienas ekonomisko krīzi, kas ir finanšu krīze, bet kas arī arvien vairāk ir valsts finanšu un sociālā krīze. Eh, otrs energoefektivitātes aspekts ir izmaksu kontrola. Ja tautsaimniecībā divas trešdaļas no eh, energoražošanas iekārtām ir jāizmā, eh, jāizstāja nākamo gadu laikā, tad uh, ir tā, ka energo cenējumi jāaug, citādāk neviens neinvestēs. Uh, Tādēļ mums ir arī pārvades tīkli jāmodernizē, arī tas radīs izmaksas, tātad divi vai varbūt pat trīs aspekti, ko mēs varam sasniegt ar šo likumdošanu. Pirmkārt, elektroenerģijas cenas e, e, pieaug. Un ja mēs būsim ambiciozi energoefektivitātes jomā. Mēs ceram līdz pat 50% enerģijas eh, ražošanas ietaupīt pat šodien un it īpaši nākotnē. Tas arī pozitīvi atsauksies uz izmaksām. Un trešais apstākļus ASV ir ne tikai konkurence elektroenerģijas tirgu piegādātāju starpā, bet arī starp piegādātājiem un pieprasījumu. Ar šo direktīvu mēs vēlamies radīt pieprasījumu puses tirgu, kas cenas Leipcigas, Mam, Amsterdams, Madrides energo biržās mazinās cenas Un ceturtkārt, energo avotu trūkums. Mums tas jāņem nopietni. Kad es runāju ar saviem austrumēropas kolēģiem, ko viņi man saka, mēs piedzīvojam komunismu, kur elektroenerģija bija gandrīz bezmaksas un pārāk daudz cilvēku dzīvo ēkās, kas nav labi izolētas. Tātad, ja mums nav īsts politikas, kā šo lietu saist kārtībā, mums būs liels sociāls spiediens uz daudziem Austrumēropas pilsoņiem. Izšķirošais jautājums būs tāds, vai mēs spēsim to finansēt. Un lūk, par to mums ir daudz vairāk vēl jādiskutē, manuprāt. Es domāju, ka mums ir instrumenti, bet mums ir arī jārada jauni, mums ir Eiropas investīcija banka, šorīt komisārs Hāns izteiks priekšlikumu 20% kohēzijas fonds pirmā mērķa reģionam un tran, pārējais reģioniem energoefektivitātei būs jāpredz un īpaši tātad vismazāk attīstītos reģionos Eiropā. Tas ir liels solis uz priekšu. Šī nauda var tikt tērēt pozitīvi. Šajā direktīvā ar sesto pantu mēs arī radam jaunu biznesa modeli enerģijas uzņēmumiem, un mums ir jāpievērš lielāka uzmanība enerģijas taupošiem uzņēmumiem, kas var investēt iepriekš un pēc, tātad avansātā sakot. Un galbeidzot, padomē, pa, pozīcija bija tāda pagājuši gadu nenosakām saistošas mērķis. Parlamentā Bensona ziņumā eh, decembrī mēs teicām, mēs vēlamies saistošas mērķis. Tagad komisija e, ir ierosinājusi saistošas pasākums un padomē, tagad valdības saka, nē, mēs negribam saistošas pasākums. Viņi grib saistošas mērķi, viņi grib saistošas pasākums. Un tas, protams, mūs neved nekur. Tādēļ, es domāju, mums ir jāklāj debats par diviem ceļiem e, - saistošu mērķu un saistošu pasākumu Man bija interesanta uh, tikšanās ar vienu vai divu valdību pārstāvjiem pēdējo dienu gaitā, un viņi man sacīja tā. Viņi vismaz sāk domāt par to, ka ja šie pasākumi ir pārāk stingri un viņiem rodas iespējas, ka tas pa daudz jaucas viņu nacionālās energoefektivitātes e, plānos, tad viņi varētu atgriezties pie mērķa diskusijas. Tādēļ, es domāju, mums ir jāstrādā divos virzienos. Tas mēs drīzāk varēsim sasniegt pozitīvu rezultātu. Tātad gan mērķi, gan pasākumu. Paldies! Paldies! Tagad ir vairāk pieteikšies debatēs. Sāksim ar ēnu referentiem. Kolēģis Pīpers ir pirmais. S saturiski tūlīt runāšu, bet jau sākumā gribētu jautāt referentam Turmesa kungam. Ar analīzi viss kārtībā varam lielā mērā tai piekrist, bet kāda ir jūsu secinājuma attiecībā uz procedūrālo? Vai tas, ko jūs teicāt pašā sākumā, ka 20. oktobrī mēs skatīsim jūs ziņojumu 27. oktobrī būs termiņš grozuma iesniegšanai. Tas, kā jūs sākumā teicāt? Ja kolēģi piekrīt, es vienkārši gribēju precizēt, vai es pareizi sapratu referentu priekšsēdus. Jā, tas bija viņa priekšlikums, tā viņš teica. Bet tas varbūt nav tagad pats svarīgākais. Es sapratu, ka tas bija priekšlikums priekšsēdus, saka. Pīpers. Jā, tas bija priekšlikums, bet es gribētu arī uz to atsaukties, jo mums ir arī ļoti detalizēti saturiski jāskat šie jautājumi. Turmes kungs, jūs esiet ļoti radoši, arī draudzīgs personiskā saskarsmē un energoefektivitātes jomā jums ir daudz ļoti labi priešlikumi. Bet esmu mazliet izbrīnīts, jo jūs esat stādījis priekšā savā ziņojumā daļas, kuras vēl nemaz nesam kā tādu redzējuši. Vai tas ir līdz šim tikai ziņojuma projekts? Tā ir pareizi. Vai ir pareizi, ka juridiskais dienas to līdz šim nav pārbaudījis, vai ir pareizi, ka līdz ar to arī tulkotāji vēl nav varējuši sākt darbu. Man tiešām jāuzdod jautājums, kā mēs atbildīgi varēsim 20. oktobrī tad debatēt to, un tad ar grozījumu termiņu uh, septiņas dienas. Man tas šķiet mazliet bezatbildīgi. Pat laban ir tāda situācija, un visi kolēģiem būs tā, ka interešu aizstāvji eh, pie mums vērsīsies divanā kārtā, tie ir pat labam drīzāk tādi interešu pārstāvji, kas par izolēšanu, turbīnas, elektrokontrolu. Eh, šīs intereses tagad mums tiek ļoti precīzi klāstītas, un es jums teikšu ļoti godīgi, es negribu būt dažu lobbyistu pakalpiņš, kas tad varbūt arī labu naudu nopelnīs šajā ziņā. Es gaidu, un es aic, te arī apelēju pie jūsu zaļās sirdsapziņas, arī tādas lobbyists kā uh, um, īrnieku uh, aizsardzības uh, apvienību un tā tālāk, līdz šim nesam vēl no viņiem neko dzirdējuši. Rūp, tiesnesīs rūpniecības kameras un tam līdzīgi pat labāk viņi sāk strādāt, un mēs tagad nevaram teikt, ka jūsu ziņojums, kas vēl nemaz nav gatavs, mēs to stādām priekšā, un tad septiņu dienu laikā mēs tad, tad grozījums gatavojam. Man tas šķiet ļoti ne, bezatbildīgi, un līdz ar to, zinām, interešu pārstāvi ar mums varēs manipulēt, un tādēļ es gribu teikt, ka tā tas nevar notikt attiecībā uz visu, ko mēs gribam sasniegt attiecībā uz energoefektivitāti. Mums ir arī tur cita pieeja. Energoefektivitāte nav tikai energo uh, li, uh, patēriņa samazināšana. Es gribētu radošāk tam piet energo produktivitāte drīzāk būtu mūsu mērķis. Ja mēs visi tā akceptēsim, kā jūs to stādāt priekšā, uh, lūdza saprast, ka mēs vēl esam procesa sākumā, un es tādēļ jūsu pirmos teikumus arī gribētu uh, apšaubīt. Jūsu piedāvātais grāfiks, tas, tas tomēr nebūs izpildāms netuvu. Tagad Klods Turmes par procedūru uh, dod viņam vārdu. Jā, es gribu precizēt. Tabling Office ir beidzis savu darbu un vakardien visi deputāti, kurus ir juristi lingvisti pārbaudījuši, nosūtījuši visiem deputātiem. Tabling Office jums to viss ir nosūtījis. Process ir iekustējies. Um, ähm, die Frage kann man ja klären. Ich... Šo jautājumu mēs varam precizēt. Es neesmu ziņojumu oficiālu versiju saņēmuši, varbūt tā ir kļūda, neesmu saņēmis līdz šim, vai vakar, vakarā vai šorīt, tas varbūt nav tik svarīgi. Tagad debatēs ir pieteikšies šādā secībā. Pirmkārt, Riera Madurelas kundze, ēnu referente, ja es pareizi sapratu. Gracias, prezidente, jo quisiera excusar. Priekšsēdētāji gribētu atvainot eh, Britas Tamsonas ēnu referentes prombūtni, kur nevarēja būt kopā ar mums šodien, un kura lūdza īsi prezentēt mūsu grupas nostāju. Bet vispirms no savas puses gribētu apsveikt referentu Tormes kungu par lielisko darbu. Grupa uzskatā, ka energoefektivitātes jomā mums ir jānosūta viennozīmīgs un skaidrs vēstījums padomē, jo tas mums jādara maksimāli drīz, un ka mūsu nostāja un redzējums attiecībā uz energoefektivitāti Eiropā tam ir jābūt skaidram un drošam. Tas nozīmē, ka mums ir jācīnās par obligātiem mērķiem ar kopu kopēju aprēķināšanas metodiku, kas būtu panākt ar vislielāko maksimālo e, konsensusu, un mums ir jārīkojas steidzīgi, lai mēs varētu celt energoefektivitātes potenciālu. Steidzamība, kam piekrīt visas iesaistītās nozars, visi spēlētāji šajā nozarē. Palielināt energoefektivitāti nav izvēles jautājums. Mēs varam izvēlēties to, vai mēs darām to šodien vai atliekam uz rītdienu. Tie, kuri dara to šodien, varēs izmantot eh, rīt eh, augstāku konkurētspēju. Tā ir realitāte pasaulē, kur resursi kļūst aizvien mazāk un pieprasījums aizvien pieaug. Tāpēc ir steidzami jāpieņem lēmums un jāapstiprina šī jaunā direktīva maksimāli drīz. Naftas cenas, neraugoties uz krīzi, ir samērā augstas. Tie, kuri atradīs citus enerģijas avotus, būs uzvarētāji e, šajā ziņā un ieguvēji, un tas nozīmē izaugsmi darbietu veidošanu īsā un ilgā termiņā. Un tas ir Eiropas Savienībai šodien steidzam. Tāpēc, Turmēs kungs, mana grupa vēlētos, lai termiņi šiem pasākumiem būtu noteikti maksimāli īsti, taisa skaitā arī grozījuma iesniegšana. Ja jūs piedāvājat to pagarināt līdz 25. vai 7. datumam, mēs to varam pieņemt, bet ne vairāk. Es domāju, ka motīvus jau es izklāstīju. Es no sirds domāju, ka. Uh, būtu bezatbildīgi tos pagarināt eh, bez iemeslā. Un gribētu jums lūgt tomēr to nedarīt, jo ir nepieciešama juridiskā drošība maksimāli drīz. Esmu pārliecināta, ka gan Turmes kungs, gan kā referents, gan arī ēnu referenti ir gatavi eh, strādāt nepieciešamas darba stundas, lai varētu paveikt visu maksimāli īsā termiņā. Es arī gribu atgādināt to, ka mēs šeit runājam par mūsu drošību samazināt patēriņu nozīmē mazināt mūsu ārējo atkarību, un tas ir galvenais veids, lai varētu samazināt mūsu ievainojamību attiecībā pret piegādēm un cenu nestabilitāti. Un visbeidzot, mēs runājam par to, ka mēs samazināsim mūsu e, e, energo, e, mūsu enerģētisko pēdas nospiedumu. Un mums ir jādara viss, kas ir mūsu rokās, lai mēs to varētu paveikt. Tāpēc noslēgumā gribu sacīt, ka ir eh, patiesas prieks eh, paužu Britas Tomsonas vārdu sadarboties ar jums un sagatavot ambiciozu direktīvu par energoefektivitāti, kas varētu tikt apstiprināta maksimāli īsā termiņā. Paldies! Par procedūru, tikai vēl tādu nelielu piebildu no manas puses. Paredzēts bija šodien diskutēt par ziņojumu. Un parasti notiek tā, ka tad priekšnoteikums ir tulkojums visās valodās, tas nav izpildīts, tomēr es šodien to iekļautu darbu kārtībā, lai mēs varētu par to eh, parunāt un iegūt laiku tādējādi. Bet pirmā diskusija par ziņojumu būs 20. oktobrī, jo tikai tad būs ziņojumi ar to rēķinos. Nezinu droši, bet vajadzētu mm, īstenībā tā būt. Un tad arī varēsim runāt par tālākiem termiņiem. Aicinu visu politiskās grupas padomāt par to, ka mēs dot iespēju visiem kolēģiem, tad arī iespēja nopietni līdzdarboties šajā darbā. Man ir ietekmējis tas, ka pirms dažiem gadiem ziņojumi par trešo liberalizācijas pakotni mēs tādā tempā apstiprinājām šo pakotni, kas, manuprāt, nekādi nepalīdzēja. Es biju paras deputāts, es ar rokām kājām pretojos, man nebija nekāda iespēja, un es personīgi toreiz apņēmos, lūdzu saprast mani, ja man būs iespēja vai pienākums rūpēties par to, ka visi kolēģi, tikai referenti, referenti priekšsēži varēs nopietni piedalīties šajā procesā, ja man būs iespēja to ietekmēt, tad es to darīšu. Tādēļ es jums skaidri pasaku, es raudzīšos uz to, lai visiem kolēģiem būtu tāds tie paši pienākumi un tiesības izlasīt šos dokumentus, uzklausīšanās piedalīties un tam līdzīgi. Un man tomēr mazliet traucēja, ka attiecībā uz pirmiem termiņiem priekšsēdis vispār netika, man vispār ne, neviens nejautāja. Eh, kolēģis Turmes vienkārši to paziņoja. Līdz pat eh, darba eh, semināriem interaktīviem workshops. Uh, Es nevarēju piedalīties, bet es negribēju iejaukties, tad es teicu, labi, lai ir. To es lūdzu saprast. Tādēļ, attiecībā uz visiem termīniem, lūdzu ņemt, pārdomāt rūpīgi, kas ir saprātīgs eh, grafiks. Pirmkārt, mēs šodien diskutējam, lai gan ziņojumi vēl nav. Otrakārt, par ziņojumu mēs tad diskutēsim, jo tad viņš arī būs, un tad par nākamajam termiņam mums ir jāpārrunā. To es tikai gribēju precizējot sacīt. Un tagad ir vairāk pietiekšies debatēs, pirmkārt, kolēģa Hola. Thank you, Mr. Chairman. Priekšsēdētāji, pirmkārt, gribētu atgriezties pie sākuma punkta energoefektivitātes direktīvai politiskajās saistības, ko mēs uzņēmamies 2007. gadā par saistībām 2020. Un šeit ir jāpatur prātā svarīgs punkts tad, kad mēs definējam ietaupījumus, jo tie būtu absolūtie ietaupījumi. Tas, tie mums ir nepieciešami, lai mēs varētu tos nodrošināt uz 2020. gadu. Tā ir daļa no paketes, un mums ir nepieciešams absolūts samazinājums energoefektivitātei. Gan klimata pārmaiņu dēļ, e, gan arī krīzes dēļ mums ir jādomā par absolūtu energo. Uh, drošību un, un absolūtiem ietaupījumiem un kā mēs varam savus uzņēmumus padarīt par konkurētspējīgākiem. Komisija šajā direktīvā nāk klajā ar vairākiem konkrētiem pasākumiem. Un kā jau tas tika sacīts iepriekš, dalību valstis ir um, atsevišķus viedokļus mainījušas tajā, ko tās vēlas redzēt no komisijas. Un no savām sarunām es konstatēju faktu, ka saskarot, ka ir atsevišķi e, konkrēti specifiski e, komisijas ieteikumi, kas nevisai precīzi atbilst tam, ko dara e, dalībvalstis. Un varbūt dalībvalstis labāk varētu tikt galā ar kādu nacionālu mērķi, kur pēc tam tās elastīgāk var strādāt un to sasniegt. Es ļoti lielā mērā atbalstu div, divpusēju pieeju, jo es domāju, ka tas mums piešķirtu nepieciešamību, elastību, spēju pielāgoties, bet eh, arī norādot to, ka vairākas valsts, daudzas valstis un visas valstis jau dara daudz energo efektivitātes jomā, bet nepietiekam tās varētu strādāt vairāk. Un es gribētu pieminēt tagad divus jautājumus. Viens no tiem ir ēkas un sestā panta e, ieviešana, ka 3% publisko ēku, ēku tiktu, būtu jātiek atjaunotām tām katru gadu. Manuprāt, Ir tiesa, ka ar esošajām ēkām pastāv problēmas, un mēs to zinām sākotnēji, taču mēs nepietiekam risinājām šo jautājumu. Ka tās ir 70%, 75% eh, ēku, vēl pastāvēs 2050. gadā. Nu, es runāju par esošajām ēkām. Un eh, mums var neizdoties eh, šos taupības mērķus, enerģijas taupības mērķus sasniegt, un mums vajadzētu mudināt dalībvalstis tīri brīvprātīgā veidā attīstīt pašām savus ceļu kartes uz 2050. gadu par to, kā tās domā risināt šo esošo ēku E, jautājumu, un komisijas priekšlikums ir apsveicams šajā sakarā, jo no kaut kurienes ir jāsāk strādāt, un sabiedrībā ir kaut kas jāsāk darīt, un ir jādomā par to, kā mazie uzņēmumi var uzņemt ātrumu un gūt nepieciešamās kapacitātes. Varbūt mēs vēlamies e, e, domājam par kādiem tīri pres preskriptīviem pasākumiem no komisijas puses, bet Mums būtu jāsāk ar valsts sektoru un jāstimulē šie pasākumi. Otrkārt, energo taupīšanas pienākums. Eh, Pusotrs procents gadā. Ir atsevišķas valstis, kurām jau šis pienākums ir ieviests, citām nav, bet dalībvalstīs, kurās tas ir izdarīts, tas dod rezultātus. Un es domāju, ka vislabākais ir veidot likumdošanu Eiropas līmenī un mācīties no vislabākajiem praksēm. Tas ir mehānisms, kas darbojas, un tāpēc ir ļoti būtiski to izmantot un uz to paļauties. Un atkal šeit gribu sacīt, ka varbūt nepieciešamība pēc elastīguma un, pēc, un jāraugās uz veidu, kā tas tiks formulēts. Taču ir jāpaļaujas uz to, ka mēs varam nodrošināt to, ko pieprasa šī direktīva un ko mēs varam politiski darīt un ko mēs arī e, lēmām 2007. gadā. Visbeidzot par darbu kalendāru gribētu sacīt, ka neesam pārliecināta e, starp viedokļu atšķirību starp sevi un pīperkungu, jo jūs pieminētie cilvēki, es ar tiem jau tikos, no NVO, no nozares, un debates norit jau ilgu laiku. Un pilnīgi noteikti ir notikušas ļoti plašas diskusijas iepriekš. Mēs neesam pirmo reizi ar pīpi uz jumta šajā jautājumā. Uh, un 27. oktobris grozījuma iesniegšanas termiņš man pilnībā apmierina. Es domāju, ka mēs pie šiem jautājumiem jau strādājam, un mums būs pietiekami daudz laika, lai mēs varētu savu darbu paveikt pienācīgi. Paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi Forda, lūdzu! Paldies, kad es pirmoreiz piedāvāju būt ēnreferentu eh, šim Eh, ziņojumam, es domāju, ka tas būs visvienkāršākais, nekontroversiālākais, populārākais, tātad efektivitāte, eh, aizstāpīt līdzekļus uzņēmumiem, palīdzēt izaugsmē, konkrēt spējai, palīdzēt cilvēkiem, ietaupīt uz uh, eh, apkūras izmaksām, nekas nevar aiziet greizi, bet tagad diezgan ātri tas ir kļūst ļoti kontroversiāls un diezgan uh, tāds uh, ierobežojošs, potenciāli ļoti dārgs un konflikts izraisošs dalībvalstīs komisijā parlamentā ziņojumu, un tā es to nevēlētos. Energoefektivitātei vajadzētu būt visvienkāršākajam veidam, kā es sacīju, palīdzēt cilvēkiem, uzņēmiem taupīt naudu, vērst skatu nākotnē un palīdzēt atjaunot izaugsmu. Kas attiec uz laika grafiku, es personīgi vienkārši varētu uh, grozījums sagatavot līdz 27. bet tas ir tādēļ, ka es nu, iedzinājusies šajos jautājumos jau dažus e, mēnešus un varēju to darīt angļu valodā. Tā ir mana valoda. Bet, ja mēs gribam visas valodas, visas deputāts un nekontroversiālāk pēc iespējas par šo jautājumu, koleģiāli, tad mums ir jādod viņiem, manuprāt, drusku laiks grozījums vērtēt. Nevar novērtēt par maz to, cik svarīgi eh, šie pasākumi varētu būt izaugsmas stimulēšanai, ja mums izdosies eh, to pareizi izdarīt, un tad es gribētu mudināt priekšsēdi padomāt, vai viņš varētu eh, palīdzēt parlamentam ar pādomu saulēcīgāk strādāt, nevis tikai tad, kad plenērā jau un tad trialogs, formāls diskusijas uh, lai mums varētu tuvināt padoms parlamenta pado, uh, komisijas viedokļus un rūpēties, ka neizveidojas strupceļš starp mums, vīdas komiteju un tam līdzīgi. Tad centīsimies, lai grafikas ziņā visus tuvinātu, bet daži cilvēki ir uh, sākuši baumas, ka trialogs varētu sākties jūnijā, jūnijā, maijā, jūnijā tad paturēsim prātā visu grafiku līdz pat galam. Ja mums, cilvēkiem, kurus mēs pārstāvam, ja, ja redz šeit e, iegūmas no tā visa, tad jāgādā par to, ka raugoties uz energoefektivitāti, mēs runājam par energoefektivitātes izmaksas taupīšanas aspektiem vispirms, un dažas valsts cenšies to darīt attiecībā uz mājokļiem, uh, uzņēmumiem, ražotnēm. Tas ļoti svarīgi, jo mēs prasam, lai patērētāji maksātu par eh, eh, šīm instalācijām, par uzlabojumiem, ka viņi redzētu arī finansiālu ieguvumu, kas no tā būs. Un dažās dalību valstīs eh, patērētāji redzējuši dārgākus energorēķinus, bet nav redzējuši ietaupījumu. Tātad šeit mums jāstrādā. Man nav bijusi vēl laba iespēja vērtēt finansiālo sadaļu, ko referents ir pievienojis, ņemot vērā to, ka dalībvalstīm ir jādod, jāpiedāvā dažādi veidi, kā viņas var palīdzēt cilvēkiem investēt energoefektivitātē tā vietā, lai noteikti kaut ko pārāk eh, stingri drīzāk labāko praksi meklēt. Kas ir tādi kontroversiāli punkti? Ceturtais par valsts iestādēm un sabiedrisko ēku energoefektivitātes uzlabošanu. Kā es pievienojos parlamentā, mēs runājam par energoefektivitāti pie ēkām direktīvu. Mēs zinām, ka tur ir daudz darāmā, bet mēs zinām, ka da dažās dalībvalstīs ir dažādi līmeņi, pašvaldības organizācijas, kas strādā uh, sabiedriskās eh, ēkās un Un tas to viss diezgan sarežģīja. Visi šie līmeņi, pašvaldību līmeņi vēlas labprāt mazāk tērēt uz apkūru. Energoefektivitātei šeit ir svarīga loma, bet eh, tā kā pat labāk teksts ir formulēts, uh, ja jūs esiet varas iestādi, kas jau 99% savs, eh, sava ēka ir energoefektīvāks padarīt, tad jums ir jāstrādā pie šī atlikušā procenta baigi eh, sūri. Es zinu tādas iestādes, bet tam nav jēgas. Jēga būtu panākt lielāko energoefektivitāti visās dalībvalstīs, visā Eiropā. Sestais punkts. 1,5% ietaupījumi pat valstīs, kurās ir bijušas obligātas prasības, mm, saka, ka to nevar obligāti panākt ar pienākumiem, varbūt ir nepieciešama papildu pasākumu un šī. E, tāpat arī esmu nobažījusies par 1,5% ik gadus uh, jo mēs esam sapratuši, ka, lai šīs programmas darbotos, ir jāapmāca darbinieki, un tas viss prasa laiku, tādēļ būtu varbūt labāk ļaut dalību valstīm mazliet elastīgāk attiekties pret grafikiem. Uh, lai panāktu pēc iespējas lielāku izmaksu efektivitāti. Par septīto punktu auditi mums jārūpējas par to, lai nebūtu pa daudz birokrātijas dubult centieni, īpaši attiecībā uz rūp, ražošanas uzņēmumiem, e, lai nebūtu liels papildu izmaksas, tas ir jāskatās. Par viedo e, e, patēriņu mērīšanu ir, var sasniegt tādu līmeni, ka tas mums vairs nepalīdz energoefektivitātes E, paaugstināšanā. Un tas pants arī tāpēc ir jāpaskata. Desmitais pants. Um, koģenerācija. Es pagājušajā nedēļā apmeklēju lielisku uzņēmumu koģenerācijas e, manā vēlēšana augabalā. Uh, elektrība ir vienkārši pa vadiem aizvadīta, bet cits lietas grūtāk, bet komisija šeit ir ļoti tā mm, sašaurinoši eh, varbūt formulējuši šo. Tāpēc mums ir jāveicina eh, koģenerācija, kur tā palīdz energoefektivitātes ziņā, bet galvenais ir ietaupīt tēriņus un mazināt CO2 izmešus. Bet šeit, eh, attiecībā uz atomenerģiju, šis pants būtu izslēdzošs. Kas sarežģīta situācija valstīs, kas strādā ar atomenerģiju? Tātad eh, kurināmā es un elektrība tās ir dažādas lietas, tas jāņem vērā un Ja es būtu tā, kas vada šīs sarunas, es gribētu, lai izveidotos vienprātība, konsens starp parlamentu un dalībvalstīm, nevis konfrontācija. Ja mēs gribam kaut ko panākt, mums ir nepieciešams konsens starp parlamentu un dalībvalstīm un galvenokārt cilvēkiem, kurus mēs pārstāvam, kurus gribēs redzēt konkrēts rezultāts. Tagad visi ēnu referenti ir izteikušies, saka priekšēdus lūkšu nākamiem runātājiem izteikties mazliet īsāk, lai visiem būtu iespējas debatēs piedalīties. Pirmā būs Hībners kundze. Dziękuję bardzo. Paldies, priekšsēdētāji. Līdzīgi kā iepriekšējā dokumentā. Mēs skatām energoefektivitātes jautājumu un izmaiņas atsevišķās eh, direktīvās. Pirmīt, šķita neiespējami runāt par 20% samazinājumu līdz 20. gadam. Protams, mēs varam sacīt, ka nav, eh, nevaram mēs apgalvot, ka sasniegsim šos mērķus, taču gribētu vērst uzmanību jūs uz faktu par to, ka mēs visi runājam par nepieciešamību vairāk par eh, izmaksām nozarei un reģioniem eh, varētu būt zināmas izmaksas, ieviešot efektīvu apgaismojumu, ieviešot eh, dažādas taupības pasākumus, termorenovācijas pasākumus, taupības pasākumi māja saimniecībās, efektīvas mm, mājasaimniecības iekārtas, bet es gribu runāt par uh, gūstamo labumu, jo energoefektivitāte ir sociāls, ekonomisks, rūpniecisks labums. Un tad, kad mēs vēlamies celt energoefektivitāti, mēs varam mainīt avotus, mēs varam ieviest vairāk biomasas izmantošanas. pārstrādāt lauksaimniecības izdevumus un uh, mēs varam pārskatīt šo jautājumu no labumu gūšanas viedokļa par eh, ietaupījumiem mājasaimniecībās runājot. Mēs varam cilvēkiem eh, stāst, izstāstīt, ka viņi maksās eh, mazāk par enerģiju, ja viņi labāk izolēs savas apdzīvojumās ēkas. Manuprāt, šajā ziņojumā pietrūkst. Uh, izglītojošā un informējošā elementa. Ja mēs izglītosim savas sabiedrības, tad mēs gūsim ievērojumu sociālu labumu, jo cilvēki apzināsies, ka viņi e, ne tikai ietaupa, bet arī kaut kur iegūst, un tā ir energoefektivitāte. Tāpat arī piemērots, e, izklā, piemērots konstrukcijas mūsu dizainam un mūsu konstrukcijām eh, jābūt ir tādām, kas palīdz veidot energoefektivitātes ēkas. Nākošais kolēģis Lamsdorfs. Ransdorfs. Šemen. Paldies priekšsēdētājs. Trīs īsas piezīmes no manas puses šiem priekšlikumiem. Pirmkārt, ir tīri E, meteoroloģisks jautājums, energo ietaupīšana, tas pats, kas energo efektivitāte. Es domāju, ka šis jautājums mums ir jāapspriež e, jū, e, rūpīgāk, jo energo efektiv, ietaupīšana var, ir jāskata tomēr pienācīgā veidā. Otrā piezīme - mērķi 1,5% samazinājums koģenerācija kā obligāta ir tehniski grūti īstenojami. Daudzām dalībvalstīm tas var radīt lielu problēmu. Trešā piezīme. Visa šī struktūra e, nesaskan ar tirgus ekonomiku. Es gribētu sacīt, ka tas e, ir kā e, kara laika repartīcijas sistēmas modelis. Un jautājums, ja es atrodos citre, es nevaru saprast, vai sēž valsts plāna komitejā vai itres komitejā. Nākošais Franko. Jā, paldies priekšsādātāji kungs. Es centīšos būt īs. Es domāju, ka visu kolēģu izteikumi rāda to, ka šīs dokuments ir lielisks pamats diskusijai un ka mums nepieciešams laiks, vairāk laika, lai varētu to vēl bagātināt, papildināt. Mēs to labi dzirdējām no ēnu referentes, ka mm, galvenais nebija spriest, bet pārliecināt un. Uh, runāt arī ar dalību valstīm, eh, lai būtu kāds rezultāts. Un es gribētu runāt par desmito pantu, par koģenerāciju. Un eh, šīs pāns ir pārlieku precīzs, un es aicinātu ieviest vairāk elastības, lai dalību valstīm būtu iespējas būt eh, elastīgākam. Uh, 193. pāntā un neuzspiest šo koģenerācijas uh, iespēju. Tāpat teikts, ka termiskās enerģētikas uh, e, iestādes, kurām ir vairāk, kurām uh, ir attiecīgs arī eh, attiecīga jauda, tur ir jānosaka precīzi ekonomiskie uh, kritēriji. Tāpat tiek runāts par iestādēm ar augstu devumu. Kā tad ir ar mazu devuma iestādēm? Jālūkojas, lai mikroģenerāciju projekti netiktu pazaudēti lielo ietaupījumu skatījumā un ieviešot mazas, maza devuma iestādes Un tāpat es vēlētos uzstāt uz nepieciešamu vispārināt koģenerācijas, izmantojot koka mm, eh, atkritumi un šķelras, un es domāju, ka ir nepieciešama vēl arī uh, pārdoms par to. Paldies! Dās kvadrās nākošais runātājs. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribu apsveikt šo. Um, ļoti ilgi gaidīto priekšlikumu no komisijas puses, jo esmu pārliecināts, ka ir laiks Eiropas Savienībai investēt konkurētspējīgākā veidā energoefektivitātes jautājumos, kas vēl aizvien ir Eh, ļoti nozīmīgi mums. Protams, ko tad nozīmē e, godrā un efektīvā veidā, ko tas īsti nozīmē, tas mums ir jāprecizē, bet es gribētu komentēt punktus, kas manī ir zināmas bāžas. Pirmkārt, šaubos par komisijas piedāvāto metodu energoefektivitātes mērīšanai, kas ir absolūts privā, primārā patēriņa līmenis. Ja mēs vēlamies, lai mūsu ekonomika izplauktu, tad, manuprāt, šis nav pareizais veids. Es domāju, ka nozīmīgs parametrs ir energointensitāte, enerģija, ko patērē uh, viena IKP vienība. Tādā veidā e, jaunās iznirstošās ekonomikas mēra savu patēriņu. Otrais punkts sastajā punktā noteiktās obligātās schēmas e, energo uzņēmumiem. Es nedomāju, ka e, labs risinājums būtu likt kompānijām e, samazināt pārdošanas apjomus. Mums būtu jādomā par citiem risinājumiem, un es neko tādu neredzu priekšlikumām. Mums ir jādomā par izmaksu atgūšanas mehānismiem, ja mēs vēlamies saviem uzņēmumiem noteikt eh, ierobežojumus. Tālāk 4. un 5. punktā eh, pienākums eh, valsts struktūrām attiecībā uz celtniecību un atjaunošanu ēkām. Mums Eh, protams, būtu jānorāda, ka šīs pasākums ir labs un apsveicams, bet manas bažas ir tādas, ka vismaz īsā termiņā mūsu valsts struktūras, valdības, pašvaldības, reģionālās valdības eh, šo ir eh, E, visai stingras taupības ierobežotas, un tāpēc es šaubos par šo publisko struktūru spēju investēt energo efektivitātei pašreizējas krīzes apstākļos. Un visbeidzot daži vārdi par priekšlikumu veicināt koģenerāciju. Es vienmēr esmu aizstāvējis koģenerāciju Un šeit man priekšā sēž Norberts Glante, kurš var to apliecināt, jo mēs ļoti aktīvi sadarbojāmies pirmajā koģenerācijas direktīvā. Un esam pārliecināts, ka koģenerācija potenciāls vēl aizvien ir nepietiekami izmantots. Tāpēc, kā jau es sacīju, es atbalstu koģenerāciju, taču ir jābūt šeit piesardzīgiem, E, jo ir vairāki faktori, kas ir jāņem vērā, piemēram, degvielas transports, e, pievienošana tīklam, e, tīkla piesātinātība un tā tālāk, jo un tikai viens pats siltums nevar tikt uzskatīts par izšķirošo parametru. Mums ir jābūt ar visaptverošāku pieeju un jānosaka, ja tādi koģenerācijas e, aprēķināšanas pasākumi, kur ir šie visi faktori ņemti vērā. Mans pēdējais komentārs būs par e, grafikiem laikā, jo direktīva, kas ir ārš šādu apjomu un ar šādām sekām mūsu ekonomikai būtu jāizstrādā mūsu komitejā ar pietiekamu laika rezervi. Tāpēc nevajadzētu pārāk viss sasteigt un jādod kolēģiem visiem prezentēt savus eh, viedokļus un devumus. Paldies! Paldies. Par procedūru kolēģi Forda vēlas izteikties. Paldies, kolēģi. Ir bijušas diskusijas, ir izskanējuši ļoti vērāņemam komentāri arī par termiņiem, par grafiku. Vēl varētu piedāvāt tā, kad no brīža, kad tulkojumi būs pieejami, deputātiem būs divu nedēļu laiks vismaz grozuma iesniegšanai. Es saprotu, ka tulkojums visās valodās varētu būt pieejams 19. oktobrī. Tad es atstātu jūsu ziņā e, vērtēt, vai zaļā nedēļa tiek uzskatīta par darba nedēļu. Mm, tad nu mums ir pienākumi, bet nu, vismaz tulkošanai paredzētais laiks un tad divas nedēļas minimāli. Paldies par e, piedāvājumu. Nākamā runātāja būs Merkīs skundze. Paldies, priekšsēd. Paldies, referent kolēģi, par šo ļoti jauko diskusiju. Dažas piebildes tikai no manas puses. Esmu no valsts, kas kļūst arvien eiroskeptiskāk, un tomēr tā tas ir, un tas ir pamats tiešām bažām. Tādēļ es gribētu norādīt, ka es ļoti atbalstu referente izvirzītos mērķus, bet piekrīt arī kolēģiem, kas norādīja uz to, ka mēs nedrīkstam būt pārāk tādi, kas pa daudz priekšrakstus rada attiecībā uz to, kā energoefektivitāte būtu panākama. Dalību valstīm tomēr zinām elastība būtu paredzama. Koģenerācija manā valstī jau Eh, aktīvi tiek, notiek un arī dažās citās, tādēļ eh, kādām dalību valstīm derētu atstāt varbūt lielāku manevru telpu. Otrakārt, liela uzmanība ir pievērsta kolektīvai eh, enerģijas ražošanai un energoefektivitāte arī kolektīviem pasākumiem, bet es gribētu vērst uz, maz, uz mikrolīmenu uzmanību, jo energo uh, iegūme ne tikai lielos kolektīvos valstiskos veidos tiek panākta, bet arī mikro līmenī un jārod veidi, kā to veicināt. Šeit mēs neesam pietiekoši uzmanību pievērsuši līdz šim. Katrs savas eiro var tērēt tikai vienu reizi un būtu interesanti tiešām palūkoties uz mazāko līmeni, vai tur nebūtu efektīgāk stimulēt kaut ko nekā lielajās spēkstacijās. Un treškārt, visbeidzot, energo trūkums ir ļoti svarīga es eh, jautājums. Es nāku no dalībvalsts, kur lielākā daļa cilvēku eh, namus nomā, eh, nevis ir to īpašnieku, un parasti tās ir ļoti vecas mājas, Tātad tas ļoti saistīts ar cilvēku šo mājas nomnieku eh, finansiālu situāciju, tātad es gribētu šeit arī redzēt lielāku uzsvaru uz māju nomnieku iespējām ģenerēt enerģiju. Un pēdējais labas sadarbības garā es gribētu vienoties, pienoties kolēģis Fordas priešlikumam tātad noteikt termiņu grozījumu iesniegšanai 3. novembri. E, tas būtu sakams S un D vārdā. Uskoks kundze, lūdzu. Tak, herr ordförande. Um, min tro ir, at energieffektivitets. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka energoefektivitātes direktīva būs viens no vissvarīgākajiem klimata politikas lēmumiem, kas ir pieņemti Eiropas Savienības līmenī. Jo šeit ir runa par kaut ko, kas varētu dot konkrētus rezultātus. Kā jau vairāk deputāts sacīja, tas attiecas un iesaista Eiropas Savienības iedzīvotājus. Katru reizi saņemot um, vēstuļkastītē enerģijas rēķinu, viņiem ir vēl viens iemesls darīt kaut ko pašiem, lai varētu mainīt savu ikdienas dzīvi. Un ja mēs varam pieņemt lēmumus šeit, Eiropas Savienības sistēmā, kas palīdzētu viņiem, tad tās būtu ļoti nozīmīgi. Eh, nesenā pagātnē mēs bieži sacījām, viens procents mazāk enerģijas patēriņa Eiropas Savienībā atbilst 20 miljārdiem eiro, varētu būt citi skaitļi šodien arī pieejami. Bet tas uh, parāda to, ka energoefektivitāte ir ļoti nozīmīga. Mēs runājam par lielām vērtībām, par uh, um, vairāk naudas cilvēku maciņos, un mums ir uh, jāpievērš uzmanība, ka mēs esam uz pareizā ceļa šeit, tīri objektīvi runājot. Es domāju, ka būtu ļoti žēl, ja kaut kas tik svarīgs. Uh, Eh, nonāktu vēl grūtākā situācijā padomē nekā jau mēs, es, nekā šobrīd. Mums ir jānosaka saistoši mērķi, bet pārāk daudz detaļu varētu apdraudēt ilgā termiņā visu projektu. Zviedru un Somu parlaments ir pieņēmuši ar lielu vairākumu lēmumus pret atsevišķām lietām šajā direktīvā, un būtu interesanti uzklausīt komisiju, ja te ir kas eh, sakām šajā sakarā. Mans priekšlikums, kas ir atspoguļots arī citu sacītajā, ir izveidot pieņemot labus lēmumus, ir jānosaka saistoši mērķi, neieslīgstot pārāk daudz detaļās tādās kā obligāta 3% valsts cēku atjaunošana. Nē, to, mums nevajadzētu par to lēmt. Un ir arī līdzīgi šāda veida priekšlikumi. No otras puses mēs varētu attīstīt energoefektivitātes eh, schēmu obligātu veidošanu. Uzklausīšanā par energoefektivitāti. Tie eksperti, kas izteicās, piekrita tam, ka no šāda veida energoefektivitātes ehm, schēmām var gūt ļoti lielu labumu un papildus tam tiek radītas vairāk zaļās darba vietas. Es domāju, ka tas pozitīvi ietekmētu energoefektivitātes direktīvas veidošanu, ja mēs šādu saistošu nosacījumu iekļaujam, bet neieslīkstot pārāk daudz detaļās, kā jau es sacīju pirmīt. Es gribētu pateikties eh, Klodam e, Tirmam par paveikto darbu. Viņš ļoti atvērti sadarbojās ar mums. šo ziņojumu sagatavot. Un daudzi sociāla demokrātu deputāti ir pārliecināti, ka mums ir jābūt pasaules līderiem energoefektivitātes jomā, jo tas ir būtiski gan rūpniecībai, gan klimata politikai. Tas ir mūsu viens no vislabākajiem devumiem. Paldies! Tomas. Klods Turmis atklāja par procedūru. Pirms sēde beidzās, es gribētu dzirdēt tomēr skaidru uh, priekšlikumu par termiņiem. Mums tad ir kompromiss, kas man nepatīk, bet ko es varētu pieņemt, tas būtu 3. novembris grozumiem. es priecātos, ja mēs tad to varētu nolemt, lai mēs zinātu, kas tad tālāk būs. Nākamais par procedūru kolēģis Pīpers bet trīs kolēģi vēl grib eh, par saturisko pusi runāt, tiem vairs laika nebūs, bet es kompromisu sapratu savādāk, proti tūkojums, pēc tam divas nedēļas, tāds bija kompromiss. Tas bija cits kompromiss. Tā tad ir vairāk kompromisu. Par kur vienosimies? Labi, tagad laikam ir dažādas interpretācijas. Kolēģi Fordi ierosināja divas nedēļas pēc tam, ka būs saņemti tulkojumi. Tā kā neviens nezin, ka tie būs, tieši tā. Mēs tikai domājam, ka šis termiņš, ko Klods domā. Ir skaidrs, nepārprotam, ka visām valdām 19. valdā būs tulkojums ja mēs reiknam divas nedēļas no tā termiņa, tad mēs varam 3. novembru vai 4. noteikti. Un es domāju, ka šīs spēlītas par grozījumu termiņu būtu jābeidz. Un jānosaka termiņš, un tas ir 4. novembris. Klod, tikai teikšu vienu lietu, ka šī spēlīta termiņiem sāk tikai viens, tas tu biji, tu noteici viss termiņus bez tā, ka tu kādu būtu runājis, vismaz ne ar mani es to saņēmu kā gatavs, semināri viss jau bija izdomāts. Un tad es konstatēju, ka piekdien pirms nedēļas tavs ziņums nebija gatavs. Tā es sekretariātam jautāju, vai tas var atstāt darba kārtību tā, jo ziņojumu vēl nevar iekļaut darba kārtībā, tā vēl nav. To var teikt par procedūru, un tomēr debates šodien iekļaut darba kārtību, tas ir pirmais. Tikai lai par faktiem izbūtu skaidrs, un par procedūru, parasta procedūra ir tāda. Es šo jautājumu necentos steidzināt. Parasti tā, ka visi kolēģi saņem ziņojumu savā tulkojumā, un tad sākas debates. Un tad tev atkal ir taisnība. Ja tas 19. būs, es nezinu, bet eh, laikam jau gan, tad 20. visiem tas būs, un 21. mēs varam detalizēt pirmo reizi par to runāt pilnīgi pareizi. Un tad mēs varam pieņemt lēmumu tieši tā, vai mēs tad sakam nedēļu, divas, trīs, cik laiks cilvēkiem vajadzīgs, lai grozījums iesniegt, te acīm redzot ir dažādi viedokļi par to. Nav taču nekas traks, vieni saka, mums nav vajadzīgs daudz laiks, cits saka, mums ir vajadzīgs laiks viedokļi par to dalās, tas viss kaut kā jāmēģina savienot, dažādo veidā to var darīt, vai nu mēs vienojamies kompromiss, jeb šo mēs balsojam, tas tad nav kompromiss. Viss šīs iespējas pastāv, ne vairāk, ne mazāk. Bet tu vēlreiz gribēji runāt par procedūru, lūdzu. Es nezinu, kurš te vēl grib runāt par procedūru. Hols kundze, vispirms, tad, tad atvainojiet. Paldies, priekšsēdētāji. Es, es apzinos, ka visi kolēģi konstruktīvi grib strādāt pie šiem jautājumiem un pateicos jums pār šo diskusijas vadīšanu, un jo mums vajadzētu nonākt pie vienošanās, uzklausot dažādos ieteikumus no kolēģis Vikijas Fordas un no citiem. es redzu, ka mēs gribam noteikt apmēram vienu un to pašu, kas ir 19,2 nedēļas ap 3. novembri, un priekšsēdētāji, es gribētu tikai, lai jūs to skaidri eh, mums dariet zinām. Mums ir eh, savi datumi, mums ir savi plāni un um, tikšanās sagatavots, tāpēc mums ir jāzina, kurš tad ir termiņš Tāpēc es domāju, ka būtu labi, ja jūs varētu skaidri norādīt. 3. novembris, tas nozīmē tulkojums plus divas nedēļas, un mēs zinām, par ko mēs runājam. Mērkis skundze. Es nedomāju, ka šeit ir kāds pārpratums, es pilnībā atbalstu Hols uh, uh, kundzu, Fordas kundzi par 3. novembri, un es domāju, ka mēs piekritīsim, ka divas nedēļas pēc tulkojuma ir vislabākais laiks, un mēs gribētu skaidru datumu un skaidru vēstījumu. Skabubinskā. Yes, uh... Kolārs Skabubinskas kundze, jā, es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi šos datumus ievērot. Mums ir jādomā par to, kā tie, kur nav izteikušies debatēs, eh, lai, eh, kas nav izteikušies, lai varētu eh, gūt vārdu, bet vēl jāatceras, ka šeit ir zaļā nedēļa un mums ir jāizlemj, vai mēs savos reģionos un apgabalos runāsim ar vēlētājiem, vai sēdēsim šeit un lasīsim grozījumus. Uh, jo pirmā arī ir ļoti nozīmīga mūsu darba sastāvdaļa. Un es gribētu aicināt nesasteigt lietas, šis darbs ir ļoti nopietns. Un, mēs, eh, un tas ietekmēs mūs visus. Labi, lai tas viss nevilktos vēl stundu ilgāk, tad es gribētu eh, tagad Holskundas ierosinājumu šeit virzīt. Es vienkārši gribu visiem deputātiem dot vienādas tiesības, vispār es man vienalga, man mazliet apmausināja visi šie ēpasti, e šīs debats par darba kārtību, man tas nelikās jau tur. Tagad es sapratu tā. Atcīmzot, ir kopīgs viedoklis, ka pēc tulkojuma vēl vajadzīgs divas nedēļas. Tagad mēs strīdamies par to, vai 90 ir tā diena vai nav, bet nu, tad, ir, tad, tad reitinoties ar to, ka tulkojumi būs rakstiskie līdz 90 datumam, tad būtu divas nedēļas 3. vai 4. novembris. Kolēģi Kolārska Bobinska vēl norādījusi to, ka, ko kāds jau iepriekš teica Fordas kundze, tātad zaļā nedēļa. Vai mēs nevarētu šo mēzglu atraisīt tādā veidā, tas tikai priekšums, nezinu, vai tas būs pieņems, labi, 19. oktobris, divas nedēļas, un tad ņemsim pirmdienu. Tad pirmdien visi kolēģi šeit var būt un parakstīt. Tad vēl divas dienas. Mm, šīs divas dienas jau nu nevarētu būt izšķirošas. Tad e, šis arguments ar zaļo nedēļu atkrist, tā varētu. Divu dienu dēļ mēs netaisam teroru, vai taisam gan klātsturmes. Es netaisu teroru. Es zinu, ja mēs vēl vairāk atliksim šo jautājumu, tad pirms māja mēs nesāksim mēs nebūsim gatavi to jūs arī ziniet, un tas man traucē. Un tādēļ, es domāju, mums ir jānolēm tagad trešais, ja tas nevar nākt no jums, tad jābalso. Labi, ar to es rēķinājos, tā mēs senākajā universitātēs darījām, kolēģi Pīper. Tur mēs, kurš tad trīs nedēļas vilcināja šo ziņu? Kāpēc tam mums tagad ir tik briesmīgi jāsteidzās? Tas jau bija uzbijāt, trīs nedēļas novilcinājāt, un tagad jūs mums nedodiet laiku mierīgi mm, apskatīt šo ziemu. Man tas neliekas kārtīgi. Es gribu tikai norādīt uz to, ka 60, 80 jautājumus mēs esam komisijai nosūtījuši par ietekmi, tas tie līdz šim nav saņemt, būtu labi gudri saņemt šīs atbildes arī vispirms, tas būtu mm, vismaz inteliģenti tāda norāda. Vēl daudz ir pietiekušies debatēs laikam mēs netiekam uz priekšu. Tātad es izsaku vēlreiz savu priekšlikumu, arī ja tas uh, noies greizi. Vai nevienoties par to, ka pēc tulkojuma 9. oktobris, divas nedēļas, un nosakam pirmdienu, lai uh, zaļās nedēļas tematu tad atrisinātu no, no stūta malu. Uh, neviens nevar teikt, ka 3. ceturtā novembrī viņš šeit nav, tad pirmdien šā paraksīt, līdz strādājiem būs te, ir runa par divām dienām. Man šķiet tas kļūst pārāk sarežģīti. Vai kāds ir pret to? Vai kāds ir pret to, ka mēs nosakam pirmdienu? 3. 4. novembris, kas tā ir par pirmdienu? 7. 7. novembris. Tas ir termiņš. Mans pēc 12 pulksten 12. pusdienu laikā. 7. novembris Klodu. Es tikai tad varu piekrist šim datumam, ja tas tad tiešām nozīmēs, ka tad janvārī mēs vēlākais balsosim, jo es gribu, lai šī spēle beidzas un vēl neturpinātos vēlāk. Ja mēs sakam 7. novembris, tad mēs sakam arī, ka tad vēlākais janvārī mēs balsosim. Tādam tad vajadzētu būt šim kompromisam. Es nevaru pateikt, kad mēs beigsim, un es nezinu, kurš tas spēles spēles, es nevienam negribu to inkriminēt. Lai gan arī man būtu savas idejas par to, bet to es tagad par to nerunāšu. Bet tagad pieņemsim, ka visi pūlis, ka mēs visi gribam šo darbu veikt rūpīgi. Un, protams, mums saulēcīgi ir jābeidz šis darbs, lai mēs varētu nākamā prezentūrā šos termiņus uh, Uh, uh, izskatīt. Tu ļoti vēlies, lai Dānijas prezidentūras laikā šī lieta tiktu pabeigta. Tā ir problēma. Mēs nezinām vien, kas ir pret to, jo ātrāk varēsim beigt šo darbu, jo labāk, bet tam jābūt kvalitatīvu. Mēs šodien dzirdējam, ka ir daudz jautājumu ļoti principiāli. Piemēram, jautājums, kas ir energoefektivitāte par definīciju, varbūt par dažiem ekspertiem vēl darētu kādreiz parunāt par to. Labi, tad, tad vēlreiz, vai piekrītam 7. novembris, 2012. Nav neviens pret? Tad paldies, tad tas eh, šodien atrisina visums vēl divas vai trīs minūtes tulkojums. Pārie runātāji tad eh, vairs netiks laist pie vārda. COP17 rezolūcija vai mūsu teksts par to, uzskatām par nosūtīt tālāk NV komitejai, neviens neiebilst, paldies, sirsnīgs, un atvainojiet kolēģi, kas vairs nevarēja izteikties debatēs. Lūdzu sekretariātam atcerieties šos vārdus, nākamajai debatē viņiem tad pirmiem tiks dot vārdi, bet tad viņiem arī jāpiedalās tajā sēdē.